Ladies and gentlemen, dear colleagues, please sit down. We should start. Kolēģi, mums vajadzētu ķerties pie darba saulaicīgi, tādēļ lūdzu ieņemiet savas vietas. These colleagues who are here are not uh, penalized uh, about the late start. Good, then. Dāmas un kungi, 12. darba kārtības punkts. viedokļu apmaiņa par Ķīnā notiekošo ar tirzniecības, ar tirzniecības un uh, ekonomikas palātas vadītāju. Šī palāta ir dibināta 2000. gadā un tur uh, strādā daudz pārstāvju, uzņēmējdarbības pārstāvju, un vakardien mēs runājam par ASV, Protams, ka Ķīna, tāpat kā ASV, mums ir ļoti būtisks partneris, liels tirgus un tieši tādēļ. Mums vajadzētu runāt par uh, ekonomiskām interesēm, par Eiropas investīciju iespējām Ķīnā. Uh, it sevišķi ņemot vērā to, ka ir sākušās sarunas par investīciju nolīgumu ar šo valsti. Esmu patiešām gandarīts, ka pie mums ir ieradies eh, Ķīnas eh, tirzniecības palāca vadītājs Lūdzu. Godātais Langena kungs, dāmas un kungi, Man ir patiešām liels gods šodien uzstāties parlamentā. Esmu Jo Vutkens, esmu Eiropas uh, tirzniecības palātas vadītājs Ķīnā, un man šodien ir tas gods pastāstīt par uzņēmēju darbības klīmatu šajā valstī. Ja jūs, piemēram, dosieties uz Šanhaju, kāds jums varētu teikt, ka celtniecības nozars uh, uzplaukums uh, attīstās ir tik strauji, ka ir ik pa Um, because China redraws the map. The... ka viņiem ir kartes uh, jāmaina, jāpārzīmē ik pa pusgadam, jo šī ainava mainās ārkārtīgi ātri, ņemot vērā arī to, ka Ķīna ir trešā lielākā tautsēmniecība pasaulē aiz ES un ASV, un uh, Jāsaka, ka Ķīnas eh, izmēri arī ir lielāki, 1,4 miljārdi tur dzīvo apmēram tik lielā teritorijā kā Eiropas Savienība. Eiropas Savienības eh, un Ķīnas tirzniecības bilants sastāda pusotru miljārdu eiro dienā. Tātad mēs esam galvenie viņa tirzniecības partneri. Tirzniecības palāta, ko es tagad vadu, mēģina uh, ieskicēt precīzāk šo tirzniecības kārti. Uh, Mēs esam uh, regulārā kontaktā ar komisiju, ar parlamentu, protams, arī ar Ķīnas valdību. Katru gadu tiek izstrādāts uh, tāds pozīcija atspoguļojošs dokuments, 120 lapušu apmērā tiek izteikti ieteikumi. Pagājuši gadu to skaits sasniedz 800, un es domāju, ka 120 lapus jau pietiekam labi ilustrē to, cik svarīgs ir šis tirgus. Mēs tāpat mēģinām apskatīt uh, Ķīnu kā tādu kontinentu, tāpat kā Eiropu, un vakardien mani kolēģi Šanhajā nāca klajā ar uh, dokumentu, kas veltīts tieši un vienīgi Šanhajai. Jāsaka, ka Šanhajas uh, pienesums kopīgai Ķīnas EKP ir patiešām ļoti iespaidīgs. Tāpat sekos dokumenti, kas veltīti atsevišķām pilsētām, piemēram, Pekinai un citām lielām pilsētām. Mums ir deviņi biroji visā Ķīnā kopumā. Katru uh, gadu tāpat mēs arī izstrādājam pozīciju par uzņēmējdarbības klimatu. Uh, Eh, šo dokumentu mēs saucam par uzņēmēju darbības uzticības eh, rādītāju dokumentu, un mēs runājam par ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem. Un tie šķēršļi, ar kuriem Eiropas uzņēmēji sastopas eh, Ķīnā, nozīmē uh, zaudējumi 23 miljārdu eiro apmērā. Nu, ja pusotras miljārdu sastāda bilance vienā dienā, nu, tas varbūt nešķiet milzīgs skaitlis, bet tas ir, piemēram, Bulgārijas e, IKP, un tas pat tiešām nozīmē arī zaudēts iespējas un uh, mūsu degunām garām pagājušas darba vietas. Tādēļ mums ir eh, patiešām daudz eh, labāk vēl jāizkop savas attiecības. Ir iespējams vēl vairāk, nu nav tā, ka mums būtu slikts attiecības, bet varam no tām iegūt vēl vairāk. Un pirms eh, gada tika noslēgts biznesa investīciju nolīgums. Uh, Nu, tas ir tāds kā deja vu, atminoties uh, PVO uh, sarunas, kas notika 90. gadu beigās un tika veiksmīgi noslēgts 2001. gadā. Uh, tas visu mainīja, un mēs ceram, ka šis investīcija nolīgums arī būs tāds kā pavērsiena punkts, jeb tāds izrāviens uz priekšu, un uh, Mums eh, ir eh, jāsaprot, eh, kuri sektori mums ir īpaši svarīgi un, piemēram, finanšu sektors galīgi ir tādā pabērnu lomā atstāts un ja jūs iepazīstaties ar to, cik daudz uzņēmumu no ārzemēm ir, piemēram, pārstāvēti banku sektorā, tad tagad ir 1,7% un 2004. gadā šis skaidrs bija vēl mazāks, mēs tepat nerunājam par Eiropas bankām. Un eh, tāpat ir arī citi ļoti aizvērti tirgi, kā Indija, tur mēs esam pārstāvēti banku sektorā par 20% un Brazīlijā tāpat un Indonīzijā par 30%. Līdz ar to 1,7% ir tāds visai niecīgs skaitlis, kas pietiekam labi arī ilustrē to, ar kādām barjerām mēs sastopamies Ķīnā. Uh, bet eh, pagriežot šo spoguli uz otru pusi, mēs redzam, ka Ķīnas bankas eh, pietiekami aktīvi darbojas eh, Eiropā un tagad ir apmēram 96 līdz pat 100 uzņēmumi bankas, kas strādā Ķīnā un Ir arī Ķīnas banka, kas uh, izveidoja savu biroju Eiropā. Tas prasīja apmēram trīs mēnešus, bet lai Eiropas bankas varētu iekārtoties uh, Ķīnā, tas prasa daudz ilgāku laiku. Un mēs, protams, vēlamies arī skaidrs spēles noteikumus. Mēs gribam piedāvāt īpašus pakalpojumus, un Ķīnas draugi man saka, nu kādēļ jūs visu laiku sūdzaties un īdat, ka jums nav panākumu Ķīnā? Nu, mums ir panākumi, bet joprojām ir daudz šķēršļu, un mēs varētu no šīs sadarbības izsmelt daudz vairāk, tai ir daudz lielāks potenciāls un arī šis uh, biznesa partnerības, no, uh, biznesa investīcija nolīgums arī cerams drīz tiks uh, parakstīts un Jāsaka, ka jaunā administrācija ir uh, ienesusi jaunas vēsmas, tā vēlas veikt reformas, un mēs palātā izvērtējam trešo plēnumu, kas notika 2013. gada beigās, un uh, tas patiešām valstī ienes tādas uh, reforma vēsmas, un pagājušā gada oktobrī, novembrī 4. ekonomikas plēnumā tika runāts par tiesiskumu. Jāsaka, tiesiskums patiešām pieklibo Ķīnā, un tādēļ mēs ļoti augstu vērtējam, ka kaut kas šajā jomā nu dien ir sakustējies. Un Jūs noteikti būsiet arī dzirdējuši ļoti daudz par Ķīnu, un tagad, eh, paklausoties par ko tiek runāts eh, Beļģijā, Pekinā, ir uh, kāds restorāns, kas kādreiz bija televizoru veikals, un tagad uh, bēļi tur ir atvēruši restorānu. Tas nu, no tādas visai šaubīgas vietas ir pārvērties ļoti jaukā vietā, un tur mēs bieži vien tiekamies, un tur ir arī vēsturiskais mantojums saglabāts. Es domāju, ka. Uh, 70% nodarbināto, kas strādā šajā restorānā, ir ķīnieši, un tas patiešām arī ir tāds liels solis uz priekšu, tas ir, tā ir pretimnākšana, un uh, klausoties šādos stāstos, protams, restorāns jau nemainīs visu situāciju mūsu sadarbībā, tas nav mūsu sadarbības stūrakmens, bet arī tas ir tāds jauks uh, kaut maz piemērs tam, ka lietas virzās uz priekšu. Jāsaka, ka Ķīna ir uh, uzsākusi tādu stabilu izaugsmes uh, ceļu. Zelta laikmets, kā mēs to saucām, jau ir garām. To mēs varam raksturot ar dubultu IKP izaugsmi, ar uh, iestāju PVO un 2003. gadā Ķīnai bija 2-3% no kopīgās globālā tirgus. Uh, sadaļas, un tagad tai piedara apmēram 15%, nu vēl vairāk sasniegt ir patiešām eh, vēl, vēl grūtāk, un jāsaka, ka šī viena bērna politika, protams, eh, Ķīnai nav nākus par labu, Ķīnas sabiedrība noveco ļoti, ļoti ātri, un vēl kāds rādītājs, kas eh, mums stāsta, ka zelta laikmets ir garām ir tas, ka arī infrastruktūra jau gandrīz ir sasniegusi savu augstāko pakāpu, augstāko pilotāžu, pastoties uz lidostām, ceļiem. Nu, jums ir grūti vēl kādu citu valstu atrast, kur ir tik eh, ļoti sakārtot infrastruktūra. Un Ķīnas ekonomika tā tad eh, vairs nepiedzīvo zelta laikmetu, bet viņi tagad eh, mēģina strādāt cilvēku labā eh, un piedāvājot labākus pakalpojumus, labāku izglītību, mītnes un tā tālāk. Un arī Eiropas uzņēmēji vēlas būt tā visa sastāvdaļa. Un pēdējo divu, trīs gadu laikā Tautsaimniecībā sasniegtais pierāda, ka uh, mainās arī biznesa modeļi. Mēs kā uzņēmēji esam guvuši milzīgs panākums Ķīnā, nepārprotiet mani, bet mēs bija, esam guvuši tādus panākums arī tādēļ, ka izaugsme ir bijusi tik uh, veicīga 12-15%. 2008. gadā Ķīna bija visai vientuļa savā izaugsmē, un jāsaka, ka nestoties arī uz dažādiem ierobežojumiem, mēs tomēr esam. Uh, varam būt gandarīti par paveikto, bet eh, tagad eh, izaugsmas straujums, šis straujais temps ir nedaudz palēnināts, un eh, tas, protams, arī atspogļos uz Eiropas uzņēmumiem Ķīnā, un arī Eiropas MVU piedzīvo grūtākus laikus. Mēs savā palātā ļoti daudz uzmanības pievēršam tieši MVU, un ceru, ka ar jūsu palīdzību, un patiešām ar jūsu palīdzību mēs izveidojām biznesa centru Pekinā. Tas ir tāds tāds kā tramplīns atspērienu punkts Eiropas uzņēmumiem, kas labāk vēlas iepazīties ar uzņēmējdarbības vidi Ķīnā, piemēram, uzņēmēju no Vācijas vai Portugāles, lai uh, saprastu, kā vislabāk atvērt savu uznām, uzņēmumu Ķīnas teritorijā. Un, Mēs vēlamies uh, palīdzēt MVU, bet patiešām situācija ir kļuvusi sarežģītāka, ir uh, vairāk ierobežojumu un tādēļ ir nepieciešamas pārmaiņas un ja Ķīna ar mums iesaistīsies aktīvākā sadarbībā, tas nozīmēs darba vietu pieaugumu arī Eiropā. Bet, ja šie ierobežojumi paliek spēkā, tad, protams, tas kavē arī izaugsmi. 4. novembrī Financial Times bija raksts, kurā bija minēts arī, kā komisija varētu sadarboties ar jauno administrāciju Ķīnā, un viens no ieteikumiem uh, šajā avīzē bija tāds, un es varētu to tagad jums atkārtot, ir jāsagatavo tāds kā ziņojums par uh, Ķīnas atbilstību PVO kritērijiem un uh, ASV uh, kongress jau ko tādu izdarīja, lai mēs labāk saprastu Ķīnu, lai mēs labāk pazītu šo drēbi un uh, ir jāiepazīst ar faktiem un e, jāsaprot, e, kur ir tās galvenās vietas, e, kur visvairāk kurp spiež. Ja mēs runājam par TTIP un ASV, tas ir arī ļoti aktuāli aktuāls jautājums, bet uh, tas ir ļoti aktuāls pirmām kārtām Eiropā un Amerikā, bet arī Ķīna tam pievērš pietiekam daudz uzmanības. Un, uh, ka, ja divi milzīgi reģioni vienosies par šādu sadarbību, tas atstās ietekmi arī uz uh, citiem. Un, uh, mēs varētu padomāt arī par šo standārtu starptautisku īstenošanu. Ja mēs runājam par uzņēmē darbības investīciju nolīgumu, tajā arī ir pietiekami daudz instrumentu, kas eh, ļautu mums eh, attīstīt uzņēmē darbību un sadarbību šajā jomā. Mm, protams, eh, tas izraisīs interesi arī Atlantijas okeāna otrā pusē. Uh, Tālāk runājot par uh, brīvās tirzniecības nolīgumiem, uh, daudziem tiem ir paprātām, bet mēs gribam noslēgt arī šo uh, investīciju nolīgumu un nesākt darbu pie kārtējā brīvās tirzniecības nolīguma ar Ķīnu, jo šis investīciju nolīgums nozīmē arī tādu pamatīgāku, nopietnāku iesaisti, lielāku atbildību un. Mm, vajadzētu pacensties noslēgt šo investīciju nolīgumu pirms runāt par brīvās tirzniecības nolīgumu. Jāsaka, ka Ķīnas panākumi eh, mums ir ļoti svarīgi un eh, ja viņu eh, izaugsme sāks buksēt, tad uh, tas nāks par ļaunu mums un nāks eh, par ļaunu darbu, darba vietu radīšanai visā Eiropas kontinentā. Tagad eh, es beigšu savu uzstāšanos un ar lielu prieku uzklausīšu kolēģi jautājumus. Paldies, paldies par jūsu interesanto prezentāciju un esmu pilnīgi droši, ka noteikti kolēģiem būs jautājumi. Pirms dot uh, viņiem vārdu gribētu šeit eh, sveikt Vinklerkungu, kas ir referents par Ķīnu, un sveicu arī es Ķīnas delegācijas vadītāju, jo Lainenu, kas varēs uzstāties pēc Vinklera kunga. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētāji, un pateicos arī uh, par vērtīgo informāciju uh, Tirzniecības palātas Ķīnā pārstāvim. Uh, Um, divpusējais uh, investīcija nolīgums uh, arī šeit tiek uzskatīts par būtisku prioritāti, un es varu apliecināt, ka arī uzraudzības grupa un tās dalībnieki šajā komitejā ir apņēmušies sniegt savu devumu šajās sarunās, un uh, apzinās to, ka mums vajadzētu panākt labvēlīgu un godīgu uh, biznesa investīciju līgumu. Es sapratu, ka jūs uzsverat to, ka investoriem uh, ir jābūt iespējai paļauties uz uh, tiesisko precizitāti, tāpat arī ir svarīgs uh, vienlīdzīgs spēles laukums. Un uh, Mēs esam viensprātis attiecībā uz šiem būtiskajiem aspektiem. Jūs pievērsāties finanšu sektoram un tām iespējām, kas tajā rodas. Ja mēs tajā neesam pietiekami līdzdalīgi, tad mēs nevaram izmantot līdz galam tā iespējas, un šeit eh, iespējas ir. Un es labprāt uzzināt vairāk par citām jomām, kurās arī ir iespējas, kāda ir jūsu pieredze vai eh, citu tirzniecības palātas eh, biedru pieredze, kādas būtu iespējas īstermiņā vai vidējā termiņā, kā situācija mainītos, ja tiktu panākta šī biznesa investīciju vienošanās. un vai situācija attīstītos labvēlīgi. Mans otrs jautājums ir saistīts ar jūsu pieredzi ar dažādiem tirsniecības pārstāvjiem no Eiropas Savienības dalību valstīm Ķīnā, jo daudzas dalību valstis ir pārstāvētas arī Ķīnā, gan to tirsniecības, gan investīciju sektors. Uh, Vai šie pārstāvji ir noskaņoti sadarboties, vai arī viņi savā starpā konkurē? Kāda ir vide tur? Un kāda jūsuprāt būtu vislabākā situācija? Paldies, Džau, sveicu jūs šajā komitejā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, Votkis kungs, skaitļi un arī attīstība vienkārši aizrauja elpu. Uh, Kaut arī izaugsme ir mazliet mazinājusies, tomēr uh, tā atbilsta 40% uh, pasaules uh, izaugsmas rādītāju. Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības turpinās jau vairākus desmitus gadu. Vakar um, delegācija tikās ar Eiropas Savienības pārstāvi un tās gaidas Ķīnas un Eiropas attiecībās ir ļoti lielas. Jautājums ir, vai mēs varēsim šīs cerības attaisnot eh, partnerības eh, nolīguma sarunas arī notiek, un eh, Ķīnas delegācijai un šai tirzniecības komitejai ir ļoti, ļoti cieši jāsadarbojas, un tirzniecība ir būtiska mūsu sarunās, lai arī ir arī citas tēmas, uh, piemēram, vīdas aizsardzība, arī kultūra. Īsumā sakot, ASV kongress patiešām ir pētniecības centram pasūtījis pētījumu par Ķīnu. Arī mēs šeit parlamentā veidojam ziņojumu par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām, un varbūt, ka mūsu dienesti vēl šos faktus varētu pārbaudīt. Uh, Un mēs varētu lūgt mūsu politikas departamentu informēt mūs par aktuālo situāciju. Vudkes kungs arī pieminēja tiesiskuma aspektus un principā ir pozitīvi vērtējams tas, ka uzņēmēji var paļauties uz Ķīnas noteikumiem. Otrs jautājums ir korupcijas apkarošana. Uh, vai tā vēršas pret eh, pašmāju politiķiem, vai arī skar arī Eiropas uzņēmumus. Un treškārt, jūs pareizi norādījāt, ka Ķīna iegulda infrastruktūrā mūsu uzņēmumos, vai arī mums ir kādas iespējas saņemt šīs investīcijas, kāda ir situācija. Paldies, un tagad ir pieteikušies četri runātāji. Moskas kundze. Paldies par, paldies par šo ievadu. Visi šie jūsu ievadvārdi apstiprināja lielās iespējas, ko mēs saskatām labākās un spēcīgākās attiecībās ar Ķīnu. Tomēr nevar nepieminēt to, ka mums ir bāžas gan no tirgotāja, gan pilsoņu puses Eiropas Savienībā. Bāžas ir gan par iespējām mūs pasargāt, gan arī attiecībā uz mūsu ofensīvas iespējām, iekļūšanu Ķīnā, mehānismiem, Viss, ko jūs minējāt, protams, bija vērā ņemams, bet es vēlētu pieminēt tikai divus punktus, ko mēs varētu lūgt tālākus pastiprināt, eh, pār tālākus paskaidrojumus. Skatoties uz šo progresu, kā lai mēs izmantojam jūsu minēto instrumentu, lai visi Eiropas pilsoņi ar tā palīdzību uzzinātu par pārmaiņām Ķīnā ne tikai attiecībā uz tiesiskās paļāvības uzlabošanu, bet arī ar Ķīnas piekļūšanu, Ķīnas piekļūšanu kopējam atkaltam tirgum, teiksim, brīvajam tirgum. No visiem jūsu minētajiem punktiem es gribētu arī ko vairāk dzirdēt par vienu lietu, kas visvairāk uztrauc Eiropas uzņēmums. Tās ir intelektuālā īpašuma tiesības. Jautājums ir, kā panākt reālu progresu šajā jautājumā. It īpaši saistībā ar produktu viltojumiem, kas mūs kā Eiropiešus īpaši uztrauc. Kā labāk aizsargāt mūsu produktus? Paldies! Viktor! Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu labi iepazinies ar Eiropas komerckameras eh, darbību Ķīnā un eh, ir svarīgi saprast, cik maz mēs zinām par Ķīnu un par to, kā Ķīnā viss notiek. Man ir jautājums, kāds ir jūsu vēstījums Eiropas parlamentam attiecībā uz divpusējo investīciju vienošanos? Tālāk. Ko jūs domājat par Šānahajas iniciatīvu un kādu jūs redzat Eiropas lomu darbā ar šo iniciatīvu? Uh, Vai konkurence var kļūt par partneri? Kāds vēstījums slēpjas mums, pielāgojoties šai jaunajai realitātei? Tālāk trešais jautājums. Šī vienošanās, lielā vienošanās, kas tika parakstīta Pekinā par simtiem miljārdu dolāru starp Krieviju un Ķīnu, uh, vai tas var ietekmēt energoapgādes drošību Eiropā un gāzes piegādes, jo es uzlūkoju šo vienošanos Šefčoviča un Millera tikšanās kontekstā pirms divām nedēļām, eh, kur viņi norādīja, ka drīzumā gāzes resursi varētu tikt piedāvāt citiem tirgiem. Tālāk, vai Eiropa pārskata savu nostāju, lai uh, vairāk iesaistītu Ķīnu savās uh, komercdarbībās. Kāds ir vēstījums mūsu tirzniecības palātē, jo jūs uh, izsakāties vienmēr ļoti pragmatiski un uh, neskarat ideoloģiskas lietas. Kristap, paldies par jūsu ievadvārdiem. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, es gribētu uh, kaut ko dzirdēt par e, jūsu sadarbību ar Eiropas biznesa centru Ķīnā. Un e, otrkārt, e, es gribētu dzirdēt tādu godīgu izvērtējumu, jo informācija ir tāda daudzveidīga par to, kā šis centrs darbojas, kādi ir ieguvumi un ko varētu uzlabot. Otrkārt, es gribētu uzklausīt jūs nostāju par ieguldījumu aizsardzību. Uh, ko jūs domājat par to, cik tā ir svarīga? Un uh, kā tas izskatās uh, pašreizējās diskusijas kontekstā attiecībā uz šo investīciju un valsts uh, strīdu izšķiršanas klauzulu? Mēs sāksim sarunas par investīciju nolīgumu ar Ķīnu, un ja Eiropa uh, nolemtu teikt, ka mēs negribam uh, redzēt šādu strīdu izšķiršanas klauzulu, tad vajadzētu slēgt jaunu vienošanos arī starp Eiropas Savienību un citām valstīm, uh, kur līgumos jau ir iekļauta šāda klauzula. Kādas būtu sekas uh, šādiem notikumiem un kā tas ietekmētu Eiropas uzņēmumus Ķīnā? Paldies, nākamais runātājs. Eh, pateicos Vutkis kungs eh, par eh, šo informāciju par attīstību Ķīnā un par ekonomiskajām attiecībām. Es sākšu tur, kur pabeidz iepriekšējais kolēģis, un attiecībā uz šo klauzulu Eiropas parlamentā par to bija diskusiju mēs nolēmām neiekļaut šo ISDS klauzulu, jo Ķīnas puse to negribēja. Bet šobrīd Eiropas parlaments tomēr gribētu šo klauzulu redzēt nolīgumā, teikt šo instrumentu. Un kā investori varētu uh, panākt nepieciešamo aizsardzību citādāk regulējumu ceļā. Otrakārt, Tā kā mēs e, šeit runājam arī par energoapgādes drošību, man interesē tas, kā. Kā izskatās 1,3 miljārdu cilvēku apgādāšana ar energoresursiem ikdienā no Ķīnas skatpunkta? Mums e, ir e, nemitīgi jādomā par energo avotiem, un vai tas ir kopīgs uzdevums gan mums, gan Ķīnai. Jūsu vērtējumā, cik ļoti Ķīnas puse apzinās, ka šī energoresursi ir globāls izaicinājums, un līdz ar to arī Ķīnai ir globāla atbildība? Treškārt, Ķīna ir viena no informācijas tehnoloģiju līdz lielvalstīm. Un ko tas nozīmē Eiropas Savienības uzņēmumiem Ķīnā? Vai uh, tiek izmantotas tās iespējas, ko uh, ķīnieši rāda šajā jomā? Paldies! Tagad vārds uh, komisijas pārstāvim Berca kungs. Paldies! Paldies! Eiropas Tirniecības palātai Ķīnā par iespaidīgo nostājas dokumentu. Tas ir diezgan apjomīgs un atspoguļo arī lielisko sadarbību, kas mums ir ar palātu. Tas mums ir noderīgs darbā dokuments, un mēs daudzas jautājumas Eiropas darījumu uh, sarunās šonedēļ izmantosim. Tas, šis, tas notiek šonedēļ Briselē. Mēs pārunāsim nolīguma projektu, ko mēs arī izplatījām komitejā. Nākamnedēļ būs tirzniecības un investīciju politikas dialogs. Uz pārstāvs dosies uz, Be, eh, uz Pekinu un tiksies ar Movko kungu. No, nu, mēs sarunājamies arī ar nodarbinātības fórumiem. Šobrīd tiek izstrādāt dažādi nolīgumi, pakalpojumu nolīgums un tā tālāk. Ķīna vēl aizvien ir sociālisma tirgus ekonomika ar Ķīnas raksturiezīmēm, bet mēs zinām, ka viss Ķīnā attīstās un 2013. gada oktobrī trešajā plēnumā uzsāktā reforma tiek ieviesta. Šobrīd ieguldījumu katalogs arī ir apritē. Mēs to esam komentējuši, pārskatījuši, pauduši savas bāžas par to, savas lietas, kas mūs tajā interesē. Tur būs ziņas par to, kas Ķīnā, kā Ķīnā var ieguldīt, kā stimulēt viņu ieguldījumus pie mums. Tātad 2013. gada oktobra samitā ar Ķīnu mēs vienojamies, ka ir vajadzīgs godīgs spēles laukums. Šobrīd esam sasnieguši nostājas dokumenta maksim, lapušu maksimumu, ceram nākamajos gados to lapušu skaitu samazināt. Paldies, priekšsētāji. Un tagad es sagaidu, ka būs daudz jautājumu. Lūdzu, priekšsēdētāji, paldies par interesi no dalībnieku puses centīšos izteikties pēc iespējas pilnīgāk, bet īsāk. Pēc šīs sēdes, protams, esmu gatavs arī atbildēt uz jautājumiem rakstiski pa e-pastu. Es būšu Briselē, vadīšu šo delegāciju visu nākamo nedēļu, mēs būšu tātad pilsētā un Protams, jūs arī esat laipni gaidīti Be Pekinā, Šanhajā vai citās pilsētās. Un tas mēs varam turpināt jautājumus un atbildes. Vinkarkungs minēja, ka ir citas jomas, protams, ražošanas joma mēs varam pat nepieminēt, jo zinām, ka Eiropā um, sadarbība ar Ķīnu kā ražotājiem ir veiksmīga, piemēram, Šanhajā apmēram 30-40% mašīnu ir Eiropas izcelsmes, bet mums trūks pieejas pakalpojumu jomā, veselības aprūpē, izglītā, izglītībā. Mēs redzam, ka šeit ir iespējams tikt tuvāk Ķīnai, šobrīd vēl visi varianti nav atklāti, pagājušā gada novembrī, dažas dienas pirms apekmī e, sanāksmes Pekinā, tika norādītas jaunas iespējas ārzemniekiem, it īpaši veselības aprūpē un izglītībā, bet tur, to, tur šīs sas, uh, iespējas tika samazināts. Viņi mums piešķir iespējas jomās, kuras mums vairs nav tik svarīgas kur jau ir pārprodukcija, kāpēc mums būtu jāiepludina tur nauda? Piemēram, kāpēc jāražo vairāk naftas, ja tā jau ir šobrīd pieejama? Bet veselības aprūpe, izglītība un loģistika ir jomas, kur, kur mēs gribētu no šos tortas dabūt lielāku gabaliņu. Ķīnā viens no svarīgākiem jautājumiem ir vīdes aizsardzība. Eiropa pēdējos 40-50 gadus ir satīrījusi rūras apgabalu un citas jomas. Ceram, ka Ķīna arī to izdarīs. Viņi zina, kā sociālie tīkli izdara spiedienu, viņiem ir tehnoloģijas zināšana, zin, zināšanas šobrīd. Ķīnas valdība paredz vēl stingrākus likumus nekā Eiropā, bet tie netiek īsti ievie, ievie, to ieviešana ir apšaubāma. Šobrīd jāskatās, kas notiek konkrētās vietās. Daudzās vietās mūsu uzņēmumi vēl netiek iekšā. Dalību valstīs mēs visi konkurējam. Mūsu palātā ir reģistrēts 1000, 1800 kompānijas uzņēmumi. Um, tie konkurē savā starpā, bet visi viensprāts, ka vajag atvērt Ķīnas tirgu un iekļūt tajā ar godīgiem noteikumiem. Protams, ka citi līdzīgi partneri mums nav, kas būtu, kur būtu Eiropas divpusējās palātas. Mēs tā tad darām smagāko darbu, mums ir partneri, kas mm, veids tirgus izpēti, mārketingu vietējā valodā. Angļu valoda, protams, strādā, var runāt tajā ar Ķīnas valdības ierēģiem, bet ir vajadzīgas arī vietējās zināšanas. Mums ir arī problēmas. Tas ir skaidrs. Ir arī ar delegācijām labas attiecības 28 dalību valstīm. ES delegācija ir pamatizēja punkts, un mēs zinām, ka visi konkurē cits ar citu, bet ir vērtīgi ko konkurēt godīgi. Mēs to arī iestāstām saviem partneriem. Runājot par Lainela kunga jautājumiem, par tiesiskumu. Tas īsti nav skaidrs, kā šis rietumu iedziens darbos Ķīnā. Ķīnā 4. plēnumā novembrī pērngada tika uzlabots instrumentārijs, lai uzlabot tiesu sistēmu, cīnītos pret korupciju, kas ir labi mūsu interesēs. Valstī ir tik daudz izaicinājumu vienlaicīgi, kam ir jāprid zināmam laikam, lai tiktu ar tiem galā. Kā jau minēju, nelielais ieguldījumu īpatsvarā e, restorānu Mm, sektors simbolizē grūtības, ar kurām saskaras Eiropas uzņēmumi. Piemēram, reizēm viņiem, viņš piespiež atkāpties no restorāna un atdot šo vietu kādam citam, aizbildinoties ar dažādiem sarežģītiem, nesaprotamiem noteikumiem. Mēs cenšamies šīs neklusēt, mm, pievērst Ķīnas ierēģņu uzmanību, ne tikai tukši runāt, bet arī runāt, lai kaut kas tiek izdarīts. Runājot par kampaņu pret Eiropas uzņēmumiem, mēs tādu neesam novērojuši. Ir bijuši bija liels kampaņas pret monopolistiem, farmaceitiem, mašīnu, autoindustriju. Eiropiešiem neizdevās īpaši spīdēt Ķīnā, bet Be Pekinā bija brīnišķīgas diskusijas ar dažādiem parlamenta dalībniekiem, tirzniecības ministrijas pārstāvjiem. Mūsu palāta arī novembrī piedalījās seminārā. Runāšana ne tikai aizvaino kādu, bet arī kaut ko panāk. Tāpēc reizēm mēs runājam skarbāk, ja mēs neredzam cits iespējas panākt pārmaiņas. Runājot par kampaņu atbalstītājiem, tādas tur nav, bet ir procesi, kas mums nepatīk, un tāpēc mēs aizstāvam Eiropas uzņēmumu intereses, skaļi runājot, piemēram, par valsts pasūtījumiem. Ķīna iesniedza Eiropas ierēģiem jaunu publisko iepirkumu Pagaidām mēs nezinām tā saturu, bet parasti tas nesniedz gaidīto um, gandarījumu. Galvenais, lai būtu godīgi noteikumi, jo Ķīnas no uzņēmuma Eiropā var piedalīties atklāti, bet mūsējie spēlē futbolu, var teikt. Un nav saprotams, kurš pret kur spēlē tāpēc ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Itāļu kundzes jautājums par bažām, mēs tāpēc arī šeit esam. Mums ir jārunā Eiropas uzņēmumu interesēs, jo vairāk mūsu palātā ir dalībnieku, jo vieglāk, piemēram, franču, itāļu, angļu, mēs sastrādājamies ar itāļu tirsniecības palātu. Mans priekšteicis bija itālis, un par uztraukumiem mēs zinām tikai tad, ja uzņēmumi tos publisko. Tieši te mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Kad ir vajadzīgs, piemēram, mazovidēju uzņēmumu centrs vai mm, dažādi datoru risinājumi vietējās valodās. IPR jautājums, intelektuālo īpašumu tiesību jautājums vienmēr Ķīnā ir bijis aktuāls. Bet interesanti ir, ka jo vairāk attīstās Ķīnas tautsēmniecība, jo labākas kļūst Ķīnas kompānijas. Vismaz 95% intelektuālā īpašuma tiesību tiesvedībās darbojas uh, Ķīnas uzņēmumi vai kompānijas pret Ķīnas kompānijām. Reizēm metodas un situācijas ir ļoti um, nepārskatāmas, protekcionisms ir vērojams, bet kad vietējās komitejas vietējie uzņēmumi pašvaldību līmenī grib E, tas, mēs vēl gribam viņus slēgt, tad vietējā policija nāk ar saviem noteikumiem. Bet skaidrs, ka lielāka publicitāte un intelektuālo tiesību palīdzības līnija mums ir svarīgi instrumenti. Runājot par biznesa investīciju līgumiem, tie mums dod otro izdevību var teikt, pēc 90. gadu beigu pilsaules tirzniecības organizācijas saistībām, kad jūsu tirzniecības komisārs Paskāls Lamjē teica, man nav nekāds interesi satikties ar britus, vācu, spāņu uh, palātām, es gribu satikt apdrošinātājs, auto industriju, rūpniecību. Tie ir svarīgākie. Un viņi arī atsaucās lai tiktos 1800 dažādās pilsētās pēc tam. Tur piedalījās pārstāvi no ļoti daudzām pilsētām, satveros. Ķīna tātad dažādos veidos mēģina atvērt savu tirgu. Tieši mums ir jāizmanto šī iespēja, lai panāktu biznesa investīciju līgumu piemērošanu. <coughs> Tātad vēl ir jāsaka brīdinājumu vārdi. And so, um, uh, you know, this, this... Uh, Jūs uh, Eh, esat dzirdējuši arī par paredzētajiem cauruļvada projektiem, proti no Sibīrijas uz Ziemeļa Ķīnu. Eh, termiņš ir paredzēts 2018. gadā. Nu, tas jau nav tik vienkārši maziņš projekts, kurš tad finansēs šo projektu, kurš eh, būvēs cauruļvadu. Un, ja mēs runātu par tādu laika posmu pēc 25 gadiem, varbūt tas būtu realistiskāk un jādomā arī par gāzes piegādes kapacitātēm. Un gāzes uh, cenas visu laiku ir bijis visai augstas, un tagad uh, tās ir pazeminājušās, un ķīniešiem ir no kā izvēlēties. Tādēļ es būtu ļoti piesardzīgs, varbūt pat cinisks runājot par šiem uh, daudzajiem uh, miljardieriem, kas ierodas uz samitiem, lai pakaitinātu amerikāņus un eiropiešus. Mēs esam uh, situāciju vērojuši jau vairāku gadu garumā un ķīnieši PT, PVO uh, runāja par pieciem galveniem kritērijiem. Un jāsaka, ka Ķīna nav tāda tirgus ekonomika. Viņi no pieciem, piecām prasībām iztīra varbūt kādas divas šajā kontekstā. Ja mēs runājam par pusotru miljardu eiro tirzniecības bilanci dienā, tas patiešām ir iespaidīgi, bet. Uh, tirzniecības aizsardzības mehānismi Eiropā ir ļoti svarīgi, sevišķi atsevišķiem lauciņiem, bet tas viss ir jāplūko daudz plašākā tvērumā un jāievēro katrā ziņā šie pieci kriteriji, ko jau iepriekš minēju. Zviedru kungs vaicāja par MVU. Jā, sākums, šis starts bija tāds visai neveiksmīgs un uh, sarežģīts uh, tādēļ, ka, piemēram, uh, Vācu uh, palāta Berlīnē un uh, Šanhajā darbojas ļoti labi. Uh, viņu biznesa centri ir patiešām ļoti labi aprūpēti. 200 MVU no Vācijas darbojas uh, Šanhajā vien. Un Es esmu pieredzējis, ka mm, nomaiņa pārvaldes struktūrās ir eh, nesusi līdzi iepriecinošas pārmaiņas, un mūsu uzņēmumiem ir bijis vieglāk iekļūt eh, Ķīnas tirgū. Tas viss noteikti ir nesis ieguvums, bet ir lauciņi, kuros eh, rādītāji varētu būt augstāki. Ja mēs runājam par šo valsts investoru strīdu šķiršanu ISDS, kā teica Vācijas palātas direktors pirms daudziem gadiem, uh, un notika pieņemšana par godu Vācijas eh, Ķīnas nolīguma parakstīšanai šķiet 2001. 2002. gadā, un tur bija sadaļa, eh, kas ļoti spēcīgi uzsvēra ISDS un. Jāsaka, ka, Ķīna, ka Vācija ir visai labi iekārtojusies, tās uzņēmējdarbība ir atradusi tādu siltu vietiņu Ķīnā, un Viņiem e, šķita, ka ISDS, tāda ļoti kodolīga laba ISDS ir svarīga, lai aizsargātu savus intereses, un tāpēc tagad uh, daudz ir apmūsuši par notiekušajām diskusijām. 27 dalību valstīm ir uh, investīcija nolīgumi, uh, ar īriju gan tāda vēl nav, bet ISDS Ķīnā mums noteikti ir ļoti svarīgs elements. Tāpat Šolca kungs par to runāja. Ja vieglprātīgie amerikāņi nevēlas to iekļaut tirzniecības nolīgumā. Nu, kā jūs paskaidrosiet ķīniešiem, ka tas ir pat tiešām akūti nepieciešams? Mēs jau 25 gadus dažādu veidu sarunas vedam ar Ķīnu, un mums viņi ir jāpārliecina, mums ir jāsaka, ka šis tirgus varbūt ir tāds sarežģītāks nekā ASV vai Eiropa. Un ja tas netiks iekļauts TTIP, es nezinu, un es jums novēlu nu veiksmi mēģinot ko tādu iekļaut uh, tirzniecības nolīgumā ar ķīniešiem. Energoapgādes drošība tieši Ķīnā. naftas atradnes, uh, tur situācija ir visai stabila, arī gāze tiek ražota un bet jāsaka, ka tas pilnībā nevar apmierināt pieprasījumu. Es domāju, ka viņiem ir apmēram trešdaļa vai uh, puse no ASV IKP, bet jāsaka, ka industrijas patērē ārkārtīgi daudz enerģētikas salīdzinoši. Un jāsaka, ka viņi izmanto ārkārtīgi daudz ogļu joprojām. Uh, Mēs visi varam varbūt aizturēt elpu Eiropā, bet ja kat, ik pa divām nedēļām tiek uzcelta jauna ogļu elektrostacija, nu, ko tad mēs tur vispār varam, par ko tad mēs tur vispār varam runāt? Tādēļ jāpadomā par jaunu tehnoloģiju izmantošanu, jārunā par energo uh, enerģētikas ietaupīšanu. Nevajag visu laiku runāt tikai par vairāk enerģijas. Jāsaka, ka uh, rūpniecībā ir iespējams, tāpat arī maisaimniecībās ir iespējams ietaupīt energo patēriņu. Es domāju, nu, par šo jautājumu mēs ļoti daudz vēl varam runāt. Tālāk informācija tehnoloģijas, ja bija IT Ķīnā. Tur ir ļoti konkurētspējīgi uzņēmumi, kas ir apsteiguši Eiropas uzņēmumus un Tas, protams, paver arī mums jauns iespējas un ļauj mums mēroties spēkiem ar viņu IT uzņēmumiem un jāsaka, ka interneta ātrums gan ir visai gaus un tie ir 96, tas ir ātrums, tātad piecas reizes uh, gausāks par to, kas notiek uh, Dienvidu Korejā. Un, ja jūs, piemēram, esat arhitekts, strādājat pie kāda dokumenta, jūs pārējat, uh, pārceļojot, dodaties uz nākamo uh, Eh, laika zonu, tad eh, interneta ātrums ir vienkārši nesalīdzināms un neskatoties uz to, ka viņiem ir eh, iespējams labākā IT infrastruktūra, viņi tomēr samazinot interneta ātrumu savus attīstības rādītājus šajā ziņā nu, ļoti ievērojami palēnina. Protams, jāsaprot, ka tam ir arī politiski ies, iemesli, viņi vēlas uh, bloķēt piekļuvu konkrētām tīmekļu vietnēm, bet tā ir daļa arī no uzņēmē darbības. Paldies Votkas kungam! Uh, jūsu uzstāšanās uh, mums deva ļoti daudz, tā bija patiešām auglīga. Man bija prieks jūsos klausīties. Protams, mēs turpināsim ar jums sazināties, lai iegūtu arī labāk pārskatu par investīciju sarunām. Paldies! Nākamais ir 13. darba kārtības punkts - uzraudzības grupas paziņojums. Domāju, ka tam mums nevajag veltīt ārkārtīgi daudz laika. Es tikai pieminēšu uzraudzības grupu kā tādu, nu, ja kāds vēlas kaut ko šeit piebilst, jūs varat pacelt roku, bet šķiet šeit nav nekādu grūtību. Tādēļ gribu jūs tikai informēt, ka uzraudzības grupa sadzarbībai ar Kanādu tikās 4. decembrī. Par Kanādu jūs gribējāt kaut ko piebilst? Hmm? No, no, ok. Taivān. Na... Tomēr neviens nevēlas runāt. Taivāna 9. decembris. Very briefly, Chairman, I can. Priekšsēdētāji ļoti, ļoti lakoniski. Komisija arī ļoti uzmanīgi iepazinās ar tās rīcībā esošo informāciju. Balca kungs arī šodien bija uh, klātesošs. Un runājot tieši par Taivāns kolēģiem, biroja ģenerāldirektors piedalījās sanāksmē un pēdējo septiņu, astoņu, desmit gadu laikā tirzniecības rādītāji nav pārāk uh, mainījušies starp ES un Taivānu, bet mums arī ir jāuzsāk sarunas par tirzniecības nolīgumu, un Eiropas komisijas pozīcija ir tāda, ka šobrīd nav kapacitātes uzsākt brīvās tirzniecības nolīguma sarunas. Paldies, tas bija viss. Paldies. Tisa notika 9. decembrī, ņemot vērā desmito sarunu kārtu, nu nekāds tāds ievērojams progress netika panākts, un nākamā uzraudzības grupa tiksies 23. februārī. Palestīna, Izraēla, te nav nekādu jaunumu, Turcija. Arī šeit šķiet nekā aktuāla nav tālāk ASV 11. decembrī tikās uzraudzības grupā, tur piedalījās arī Cecīlija Malstrēma un Maikls Tromens. Un nākamā uzraudzības grupa tiksies nākamnedēļ, ja nemaldos, lai sagatavotos nākamajai sarunu kārtai. Arī šeit nekāda izrāviena uz priekšu nav bijis Japāna. Ir kas jauns sakāms, lūdzu. Priekšsēdētāji bija otrā tikšanās pēc astotās sarunu kārtas. Pats svarīgākais ir tas, ka Eiropas Savienība ir sagatavojusi otro sarakstu par beztarifu pasākumiem, beztarifu barjerām, eh, kas ir jāsamazina vai jāceļ. Nav nekādas eh, oficiālas reakcijas bijis no Japānas. Un uh, tomēr esam vērojuši zināmu simetriju, jo mūsu Japānas partneriem laikam šķiet, ka mēs izdarām uz viņiem spiedienu, un vēl uh, viena tikšanās ir paredzēta pēc nākamās sarunu kārtas, un mēs joprojām uh, lolojam daudz cerību. Paldies, Centrāla Amerika Bēgas kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā dibināšanas sēde bija jau šonedēļ otrdien, eh, un Tur piedalījās astoņi grupas locekļi, arī asistenti, citi darbinieki, piedalījās um, trade ģenerāla direkcijas pārstāvi, arī Gvatemalas pārstāvi un Gvatemala tagad ir prezidējušā valsts sika ietvaros un nolīguma tirzniecības pīlāra sakarā esam dzirdējuši, ka tirzniecības un investīcija apjoms ir paaugstinājies, un tas varētu kalpot par uh, tādu grūdienu, lai izveidotu ciešāku sadarbību ar Centrālamerikas valstīm, un komisija savu pirmo uh, īstenošanas paziņojumu mums prezentēs eh, kādā no pavasara mēnešiem, un tad pēc tam būs arī vēl detalizētāks pārskats par panākto progresu. Čīle lūdzu. Rodrīgas skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu jūs informēt, ka martā notika dibināšanas sanāksme par komerc palātas, tirdzniecības palātu tikšanos ar Čīli. Jauktās komisijas tur piedalījās priekšstādētājs starp Eiropas Savienību un Čīnu komisijas pārstāvis Čīles viesnieks Eiropas Savienībā un citi. Bija skaidrs, ka tirzniecības attiecības un institucionālās attiecības starp abām pusēm Atlantijas okeānā eh, pusēs ir lieliskas, abas puses iztu, uzticas cita citai. 15 gadu laikā panāktās vienošanās ir produktīvas, bet atklājās arī tas, ka līgums, kas tika noslēgts pirms 15 gadiem, faktiski ir netiek piemērots, jo ir noslēgti jauni, modernāki nolīgumi ar Centrālo Ameriku, Peru un Kolumbiju. Mēs uzskatām arī, ka ir nepieciešams šai procesis, procesā iet uz priekšu, modernizēt mūsu nolīgumus ar, ķi, ar Čīli. Tāpēc ir vajadzīgi sagatavošanās darbi, lai līgums tiktu sekmīgi modernizēts. Ir pirmajā pusgadā paredzētas aktīvas, aktīvas darba kārtība ar Ķīnu, parla Eiropas Savienībā arī parlamenta aktīvā um, paredzēta sadarbība ar Ķīli jūnijā Selak kur piedalīsies Eiropas Savienības valstu vadītāji un Latīņa Amerikas valstu vadītāji, un tiks sasaukt arī jaunas sanāksme pēc aprīļa samita. Šajā sanāksmē, es domāju, šajā komitejā mums būtu arī jāiesniedz savus ieguldījumus, lai gaidāmā sanāksme būtu pēc iespējas veiksmīgāka. Paldies! Un visbeidzot mēs nonākam pie Kolumbijas mm, izskatītās nolīgums ar, ar Kolumbiju un Peru ir ļoti veiksmīgs, tas ir stājies spēkā, pastāvīgais ziņotājs Fisers šobrīd nevarēja ierasties. 20. janvārī aizvakar tas tika paziņots mūsu grupai mēs konstatējam, ka starp Kolumbiju, Peru un Eiropas Savienību ekonomiskā sadarbība ir pieaugusi. Mēs varam arī, mūs toreiz īpaši uztrauca cilvēktiesību situācija un darba ņēmēja tiesību jautājums izcēlās arī diskusijas ar ārlietu ministriju un abām vēstniecībām, ārlietu dienestu no abām vēstniecībām tika pacelts jautājums par šīm cilvēku tiesībām, bet vēl ir rūpīgāk jāplūko jautājums par to īstenošanu, kas ir saistīts ar institucionālajām struktūrām. Mēs jūtam, ka mēs prasām spēcīgu institucionālo īstenošanas kapacitāti. Pirmā tikšanās ar pilsonisko sabiedrību notika 2014. gada februārī, gandrīz pirms gada. Tas ir par ratu. Mums ir vēlreiz rūpīgi jāpalūkojas, lai īstenošana, tiesība aizsardzības īstenošana pāraudzītu uzraudzības grupa. Un ar to es arī slēdzu šo dienas kārtības punktu un nonāku pie nākamā punkta, kas ir numurs 13. Um, elektroniskā balsošana. Un tad, kā pirmo, es aicinu balsot par 2013. gada budžeta izpildi. Bēge ir sagatavotājs, mums ir astoņi grozījumi, pielierosinājumi un balsojums. Sākam balsot. Gegenstimmen. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nav pieņemts. So. Änderungsan... Ceturtais grozījums, kas par? Pret? Atturas? Es domāju, arī būs jāpārbauda elektroniski ceturtais grozījums. Sākam balsot. Apšamus. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sastais grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. Septītais, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais grozījums, kas par? Pret? pret, atturas, pieņemts. Un elektroniski balsosim par ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts apsveicam referentu Bagi. Tālāk mēs pārējām pie balsojuma par tekstilu izstrādājumu importa no dažādām trešajām valstīm ziņojumu. Referents ir Valēsis kungs. Te mums būs darīšana ar 16 grozījumiem, un sākam balsot trešais, kas par? Mm pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Sastais par, pret, atturas, norādīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais, kas par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturas pieņemts pret,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 atturas, norēdīts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par uh, normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Apstimulis. Beidzam balsot ar lielu vairākumu pieņemts. Apsveicam Valēsas kungu. Jūs uh, ierosināt uh, sākt sarunas ar padomu trialogā, kas atbalsta šo referentu priekšlikumu. Kas ir pret? Atturas. Ar lielu vairākumu pieņemts. Vēlam veiksmi sārunās ar padomi. Un mēs pārējam pie nākamā Valesas kunga ziņojuma. Šoreiz tikai viens balsojums pār ziņojuma projektu, un to mēs darīsim elektroniski. Sākam balsot. Ja? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts. Apsveicam referenta kungu. Līdz ar to balsošana ir notikusi. Jā. Jā. Jā. Jā. So, äh, liebe Kolleginnen, Godātie kolēģi, Man ir viens paziņojums. Uh, mobilitātes ietvaros uh, Eh, viens no mūsu deputātiem dosies uz citu eh, parlamenta struktūru vienību, un eh, līdz ar to sveicu viņu ar šo karjeras pavērsienu. So, Dāmas un kungi, godātie kolēģi! Tie, kas pamet šo telpu, lūdzu dariet to klusām, jo mums ir jāturpina darbs pie mūsu uh, turpmākajiem darba kārtības punktiem, pārējiem pie 17. punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar Bangladešas vēstnieku Ismātu Jahānu. Vēstnieci Ismātu Jahāni. Un te būs runa par tekstilu nozarē strādājošo situācijas uzlabošanu Bangladeša, un jo īpaši um, būs arī jārunā par Bangladešas vienošanos par ilgtspējību, kas, uh, pie kuras notiek darbs uh, briesmīgo notikumu kontekstā, kas risinājās Bangladešas tekstilu rūpnīcās. Uh, Vienošanās par ilgtspējību saucas saglabāt iesaisti, staying engaged, un tā ir eh, kopīga iniciatīva, ko iesāk toreizējais tirzniecības komisārs de Guhts, un arī Eiropas parlaments eh, daudz strādāja pie šīs vienošanās, piedalījās arī startotiskā darba organizācija un Bangladešas valdība. Šī darba mērķis bija ilgtspējīgi uzlabot Bangladešas tekstilu industrijā strādājošo stāvokli. Bangladešai mēs esam piešķīruši vienpusējas tirzniecības preferences, bet uh, ciešā saistībā ar uh, darbinieku dzīves un darba apstākļiem. Šobrīd mums ir eh, jāpārskata, kā šī iniciatīva ir veidojusies, vai ir vajadzīgi kaut kādi korekcijas pasākumi vai papildu pasākumi. Un tāpēc eh, šodien šis punkts ir iekļauts mūsu darba kārtībā. Uh, un man ir liels prieks mūsu vidū sveikt arī Bangladešas vēstnieci. Došu vārdu Jahanas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Labrīt un laimīgu jauno gadu visiem! Godātais Startautiskās tirzniecības komitejas priekšsēdētāji Langes kungs, godātie komitejas deputāti, ekscelences, dāmas un kungi! Kā jau uh, šis darba kārtības punkts liecina, te ir runa par iesaistas saglabāšanu, jeb staying engaged. Un man ir liels prieks par iespēju diskutēt ar Startautiskās tirzniecības komitejas uh, locekļiem par jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs Bangladešai un arī uh, interesants šai komitejai un Eiropas parlamentam. Arī iepriekš mums ir bijusi iespēja miedarboties ar šo komiteju dažādos veidos, un pagājušā gada novembrī Dienvidāzijas uzraudzības grupa izmantoja iespēju runāt par panākto progresu Kā jau mēs zinām, Bangladešā bija divi traģiski notikumi, kas pievērs starptautisko uzmanību Bangladešas tekstilu industrijai. Un bieži vien notiek tā, ka tieši nelaimes pamodina labāko cilvēkos, un šie divi briesmīgie negadījumi it kā pamodināja Bangladešu un veda arī pie tādas nacionālas atmošanās. Mēs zinām, ka daudz ir darāmā šajā jomā, jo īpaši nodrošinot ilgtspējīgu un drošu nozari Pēc šiem negadījumiem mēs pieredzējām arī vēl nepi, nepiedzīvotu atbalstu no daudzām pusēm, tostarp arī no starptautiskiem spēlētājiem, Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta. Mēs dzirdējām solidaritātes apliecinājumus, kā arī dažādas bažas. Un uh, mēs uh, apņēmāmies eh, risināt eh, daudzos uzdevumus. Bangladešas valdība aktīvi iesaistījās un apņēmās eh, risināt situāciju augstākajā līmenī, uzlabojot drošību, darba apstākļus un arī drošumu šajā nozarē. Pēc negadījumiem tekstilu rūpnīcās uh, tika strādāts pie ietvara uguns drošībai un citiem aspektiem. To parakstīja, eh, bija vienots paziņojums, ko parakstīja valdība, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvi. Tas notika 4. maijā, gandrīz desmit dienas pēc traģiskā negadījuma. Un vēlāk eh, šis paziņojums tika izvērsts rīcības plānā. Dāmas un kungi, valdībai reaģējot, ievērojami iesaistījās arī globālā industrija, starptautiskie zīmoli, eh, tirgotāji, kā arī dažādi citi rakstura partneri. un uh, Bangladešu kopā ar Eiropas Savienību, ASV un uh, Starptautisko darbu organizāciju izveidoja tādu ilgspējas apņemšanos, uh, kurā pastāvēja uz darba tiesībām, un šī vienošanās tika parakstīta 2013. gada jūlijā Ženēvā. Arī sadarbības partneri bija ļoti būtiski ar savām iniciatīvām, iesaistoties šajā procesā, veidojot aliansi darba ņēmēju drošībai un parakstot arī savu kodeksu ugunsdrošības jomā. Ir svarīgi paturēt prātā, ka arī pirms Rana plaza negadījuma valdība bija apņēmusies uzlabot eh, darba apstākļus rūpnīcās. Tomēr ar šo ilgtspējas vienošanos šie pasākumi tika turpmāk stimulēti. Tika izstrādāti jauni pasākumi, lai nodrošinātu darba ņēmēju drošību un labklājību, arī juridiskais pamats arotbiedrību darbam. Pagājušā gada oktobrī Briselē notika pirmā ilgtspējas vienošanās pārskatīšana, uh, kurai sekoja virkne videokonferenču. Tajās notika atskats uz pusotra gada ilgo procesu. Bangladeša nosūtīja augsta līmeņa delegāciju uz pārskatīšanas sanāksmi, delegāciju vadīja tirzniecības ministrs un visu iesaistīto ministriju sekretāri. Tas apliecināja to būtiskumu, kāds mūsuprāt piemīt šai pārskatīšanai. Eiropas Savienības komisārs Laslo Andors savā paziņojumā norādīja, ka ir panākts progress virknē jomu, ir izveidotas jaunas arotbiedrības, ir īstenotas drošības pārbaudes un veikti citi pasākumi, taču viņš uzsvēra arī to, ka ir vajadzīgs turpmāks progress. Startautiskās darba organizācijas pārstāvji arī pauda līdzīgu nostāju. Kā jau mēs zinām, uzraudzības grupa, kas darbojas e, šīs komitejas Dienvidāzijas tirzniecības attiecību ietvaros, arī rīkoja sanāksmi šim jautājumam veltītu 19. novembrī. Es to gribēju apmeklēt, bet cita darba kārtības punkta dēļ to nevarēju Dāmas un kungi, kāda ir pašreizējā situācija? Tāds ir jautājums. Ir ticis panākts ievērojams progress, bet jāteic, ka darbs vēl nav pabeigts. Mēs visi apzināmies, ka veicamo uzlabojumu vēl ir daudz, Taču gribu uzsvērt, ka valdība joprojām ir apņēmības pilna rīkoties un nešaubīsies to darīt. Gribu uzsvērt vairākus svarīgus pasākumus, kas ir īstenot aizvadītā pusotra gada laikā, aptverot virkni jomu, tostarp tieslietu un policijas reformas, administratīvos pasākumus, īpašās programmas, ēku drošības izvērtējumu un darba ņēmēja tiesību aizsardzību. Daži no šiem pasākumiem pat pārsniedza panāktās vienošanās robežas. Šo pasākumu vidū bija arī trīspusēja rīcības plāna pieņemšana, ko es jau pieminēju. Bangladešas um, 13. gada um, akta pieņemšana darba ņēmēju situācijas uzlabošanai, tāpat arī noteikumi attiecībā uz drošumu darba vietā, uh, minimālās algas palielināšanu par 77% kopš 2013. gada decembra, publiskas datubāzes izveide par tekstilu rūpnīcām, kā arī datubāze pārbaudes ziņojumu augšuplādēšanai. Arī direktorāta izveide, kas pārbauda rūpnīcas, un tāda departamenta izveide, kuram ir lielākas pilnvaras un vairāk darba spēka. Uh, 119 jaunu inspektoru pieņemšana darbā, apņemšanās pieņemt eh, darbā 200 inspektorus, un šis mērķis drīz tiks sasniegts. Vienota darbības eh, instrukciju kopuma izveida attiecībā uz ēku drošumu un elektrodrošumu, vienotu standārtu izveide pārbaudas komandām, uh, Bangladešas valdības un arī Tehniskās universitātes pāraudzībā. Pārbaudes inspektoru komandas ir inspicējušas vairāk nekā 2000 eksporta orientētu rūpnīcu drošumu. Man nav detalizēta informācija par visu, kas ir paveikts, priecāšos dalīties šajā informācijā vēlāk. Tāpat arī ir veikti pasākumi, lai pārceltu vairāk nekā tūkstoši neatbilstīgās rūpnīcas. Es tagad neiedziļināšos uh, muitas nodēvu atvieglošanā, tāpat uh, ir paveikti zināmi Eh, uzlabojami arotbiedrību reģistrācijas noteikumos, eh, kā rezultātā no pagājušā gada janvāra līdz eh, No 13. gada janvāra līdz 14. gada decembrim ir reģistrējušās vairāk nekā 200 arotbiedrības, tāpat um, ir veikta praksa pret nelegālo darba spēku, uh, ir sākta labākas nodarbinātības programma sadarbībā ar Startautisko darbu organizāciju. Tas notika 13. gada oktobrī. Šajā programmā reģistrētas 17 rūpnīcas attiecībā uz kompensācijām cietušajiem un, un upuru ģimenēm. 200 miljoni taku no premjerministra fonda ir tikuši izmaksāti arī Startautiskās darba organizācijas fondam ir izdevies iegūt vairāk nekā 20 miljonus no 30 miljoniem, kas tika paredzēti, ko, izmaksāja, ko paredzēja izmaksāt kompensācijās, un pusi no šīm kompensācijām jau ir izmaksāta, pārējais tiks izmaksāts līdz 2015. gada aprīlim. Ir svarīgi turpināt pastāvīgu uzraudzību un koordināciju, un šim nolūkam Mēs esam izveidojuši trīs pusēju komiteju no 16 locekļiem, arī pastāvīgo komiteju, ko vada komerc lietu sekretārs. Es gribētu uzsvērt to, ka pārbaužu gaitā lielākā daļa rūpnīca jau ir sākušas uzlabošanas pasākumus, un atbilstoši uh, vērtējošo iestāžu ierosinājumiem. Es domāju, ka valdība arī strādā pie jaunām iniciatīvām, kas arī būs svarīgi, lai turpinātu virzību šajā darbā. Here I would like to say that uh, an initiative has been Es gribētu norādīt, ka ir sākt iniciatīva sadarbībā ar Startautisko darbu organizāciju, lai radītu alternatīvu strīdu izšķiršanas procedūru attiecībā uz negodīgām darba praksēm un sūdzībām. Uh, Valdība plāno arī izveidot sociālās apdrošināšanas stratēģiju, kas pozitīvi ietekmēs miljonus strādājošo. Ir būtiski paturēt prātā, ka tā ir ļoti vērienīga iniciatīva valstī, kurā ir tik daudz iedzīvotāju, un valsts eh, sociālās apdrošināšanas sistēma plāno radīt visaptverošu sociālās apdrošināšanas politiku, eh, ko finansēs gan darba ņēmēji, gan devēji, kā tas notiek vairumā attīstītās pasaules valstu. Ir augus arī apziņa nozars vidū, ka Viņi nedrīkst turpināt kā līdz šim, un viņi tagad ir vairāk motivēti izturēties labāk pret darba ņēmējiem, maksāt viņiem lielākas algas, radīt labāku darba vidi, kā arī gādāt par viņu prasmju izaugsmi. Godātais priekšsādētāji, deputāti, Bangladeša augstu vērtē Eiropas Savienības sniegto atbalstu tās kopējos attīstības centienos jo īpaši pēc EBA atsaucas noteikumiem. Eiropas Savienība ir kļuvusi par mūsu galveno eksporta tirgu. Uh, Šur tiek eksportēta 56% no visiem mūsu eksportiem, un uh, tekstila izstrādājumi ir būtiskākā šī eksporta daļa. Uh, Tas savukārt ir veicinājis mūsu ekonomikas izmaiņas, sniedzot tiešo nodarbinātību 4 miljoniem cilvēku. No viņiem 80% ir sievietes, kas nāk no ļoti nabadzīgām maisaimniecībām. Šī nepārtrauktā tekstila industrijas izaugsme Bangladešā ir ārkārtīgi būtiska ne tikai sieviešu situācijas uzlabošanai, bet arī nabadzības izskaušanai Bangladešā. Ja šī nozara cietīs, tad uh, eh, daudz sociālās politikas ieguvumi tiks apdraudēti. Eiropas parlaments ir parādījis savu apņemšanos eh, sniegt ieguldījumu, uzlabojot apstākļus Bangladešas strādniekiem, un eh, pēdējā rezolūcijā, kas tika pieņemta 18. septembrī 2014. gadā, tas aicināja valdību nodrošināt pilnu darba noteikumu, uh, īstenošanu, kā arī aicināja uh, ievērot savas apņemšanās tām pusēm, kas ir parakstījušas ugunsdrošības un rūpnīcu drošumu vienošanos, tostarp arī ietverot uh, kompensācijas darba ņēmējiem. Ir svarīgi nodrošināt labus darba apstākļus un labklājību šajā industrijā, un Eiropas Savienība uh, var padomāt par to, kā labāk nozīgu uh, šo tekstilu izstrādājumu cenu, iesaistot arī lielos zīmolus un tirgotājus. Pamazām auga apziņa, ka zīmoliem vajadzētu sniegt finansiālu ieguldījumu tekstilu industrijas reformu procesā, uzņemoties daļu no izmaksām par palielinātajām algām un infrastruktūras uzlabošanu, tostarp arī ugunsdrošības jomā. Godātais delegācijas priekšsēdētāji! Nesenajā vizītē Dakā arī Eiropas parlamenta pārstāvi pauda savu solidaritāti un uh, vēlmi uzlabot apstākļus, lai darba ņēmēji varētu maksāt labāku algu saviem darba ņēmējiem, tādējādi uzlabojot situāciju miljoniem sieviešu, Priekšsēdētāja kungs, pirms es pabeidu savu runu, es gribētu uzsvērt vēl vienu būtisku jautājumu. Mēs novērojam, ka privātās iniciatīvas bieži vien nepievēršas visapdraudētākajām grupām. Ir jāveic uzlabošanas pasākumi pēc, pēc rūpnīcu apskates, un uh, Un šeit mēs e, tomēr gribētu, lai darbs noritētu optimālāk, jo Eiropas Savienība var sekmēt to, lai zīmoli un tirgotāji uzņemas daļu izmaksu par rūpnīcu uzlabošanu, un es nezinu, vai viņi būtu gatavi apsvērt arī donoru konferences sasaukšanu ar mērķi panākt uzlabojumus visā nozarē un arī tekstilu rūpniecības jomā. Šķiet cerīgi, ka uh, nesenie dokumenti pauž apņēmību sadarboties ar Bangladešu un uzlabot situāciju. Mēs arī gribētu atgādināt mūsu uzņēmēju darbības partneriem Eiropā un Amerikā, ka mēs esam kļuvuši savienoti ar globālo kapitālismu, uh, Un līdz ar to arī mūsu strādājošie ir nevis tikai Bangladešas, bet gan globālā tirgus darbinieki. Es ceru, ka mēs jau šodien varēsim padomāt, kā mēs varētu labāk turpināt pārmaiņu procesu. Visu beidzot. Bangladešā, tāpat kā jebkurā citā funkcionējošā demokrātiskā valstī, lielām reformām ir mm, jāsaņem vairākuma atbalsts, kas uh, var padarīt procesu ilgāku. Tāpēc nevajag uzskatīt, ka mēs uh, vilcināmies, jo mēs uh, saglabājam mūsu apņemšanos un visbeidzot Es vēlos apliecināt, ka Bangladeša joprojām ir apņēmības pilna iesaistīties situācijas uzlabošanā, sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, un mēs ceram, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments arī turpinās šo sadarbību, kā viņi to bija darījuši arī agrāk. Es pateicos jums par uzmanību un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un man palīdzēs arī mans eh, konsultants. Paldies jums! Thanks a lot, ambasador! Paldies, vēstnieces kundzei! Divi kolēģi grib uzdot jautājumus, bet arī man pašam ir vairāk jautājumu. Firstly, uh, on the 15th of December. 15. decembrī bija tikšanās ar SDO, starptautiskās darba organizācijas pārstāvjiem. SDO arī izteica vairākus ieteikumus par darba tiesībām. Kā jūs uh, reaģējāt uz šiem ieteikumiem? Otrais jautājums. darbņēmēja tiesības ņemot vērā eksporta normas, vai tas uh, tur ir ņemts vērā? Un trešais jautājums. Jūs patiešām ļoti centīgi uh, mēģinājāt ieviest uh, darba inspekcijas, tika izglītot jauni inspektori, vai tas, ko viņi ir uh, atraduši, vai viņu šie komentāri un analīze ir pieejami publiski inspekcija rezultātu, vai, piemēram, jebkurš var ir, ielūkoties tajos, lai patiešām pārliecinātos, ka darba ņēmēja tiesības tiek ievērotas pirmais uzstāsies tagad. Karim kungs, kas ir pastāvīgais uh, referents par Bangladešu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju tikai pirmām kārtām atzīmēt, kad piedalījos uh, novērošanas padomes uh, sēdē novembrī Bangladešas vēstniecība bija gatava ar mums ļoti aktīvi sadarboties, un tā bija patiešām arī proaktīva un pretīm nākoša. Eh, mums tika sniegta visnepieciešamā informācija, ko mēs lūdzām, un eh, vēstniecība arī piedalījās sanāksmē. Eh, vēstnieces kundze jau to pie, pieminēja, un tas man patiešām radīja tādu pašpāļāvību. Jūs jau Eh, pieminējāt eh, savos jautājumos daudzas būtiskas detaļas, gribēju jums eh, īstenībā par to pateikties. Vienīgais, ko gribēju piemetināt, esmu noraizējies par kādu detaļu, bet tā varbūt netika pilnībā atspoguļota vēstnieces kundzes runā, un par to es arī runāju novembrī. Tas attiecas uz kompensāciju izmaksāšanu un kompensāciju fondu. Domāju, ka mums kā parlamentam un it īpaši INTA komitejai vajadzētu padomāt, ko ir darījuši Eiropas uzņēmumi kas izmanto Bangladešas uh, darbiniekus, kas uh, savus preces tur pasūta. Un neskatoties uz formulējumiem, ir jādomā arī par morālo atbildību. Jo mums uh, ir tā jāuzņems par visiem simts procentiem. Es zinu, ka ļoti daudzi uzņēmumi nāk no ASV, un es uzskatu, ka uh, asignētais finansējums īstenībā neatbilda uh, traģēdijas apmēriem. Domāju, ka parlamentam noteikti šeit ir uh, darba pilns rokas, lai to izpētītu rūpīgāk, un ko tad ir darījuši Eiropas uzņēmumu vai uzņēmumu locekļus, varētu uz šeien uzaicināt, vai varētu prasīt, lai viņi sniedz vairāk informācijas mūsu uzraudzības uh, padomēji. Un joprojām nav atbildēts, vai mums varētu piedāvāt vairāk informācijas, lai varētu labāk iepazīties ar Eiropas uzņēmumu ar tavu šajā fondā. Es gribētu arī vēstnieces kundzi par to iztaujāt, un vai mēs patiešām varētu būt eh, pārliecināti, ka dažas dienas pēc šīs tikšanās Bangladešas iestādes mums varētu piedāvāt vairāk informācijas, nu, ar kuru tad iepazīties. Paldies! Jā. Mums tas noteikti ir uh, jāturpina. Jāturpina iet pa šo izpētes taciņu un ir jāturpina izteicināt arī uh, Eiropas uzņēmumu. Tagad Kēlēras kundze, paldies, paldies, vēstnieces kundze, ka ieradāties pie mums. Tāpat esmu jums pateicīga. Šķiet, ka kāds izslēdz gaismu. Okay, well, We have some electricity here, so I just uh, continue. Labi, nu, mikrofons strādā, turpināšu. Tagad viss kārtībā. Paldies vēstnieces kundzei par šo ilustrāciju. Jāsaka, ka daudz kas ir noticis, bet ir ļoti jauki, ka jūs arī pateicāt, ka ir vēl palicis daudz darāmā. Uh, Un e, tā ir visai drosmīga atzīšanās, e, tas apliecina, ka jūs esat gatavi kaut ko patiešām darīt lietas labā. Eiropas Savienībai arī ir jāuzņems liela atbildības nasta, kā minēja Karima kungs, e, Eiropas uzņēmumi, kas savas preces šūj Bangladešā, viņiem arī ir jāpiedalās kompensāciju izmaksā un jāuzlabo darba ņēmēju tiesības, darba apstākļi un gribēju vaicāt, kā jūs vērtējat ES sniegto atbalstu un vai jūsu prāt ir arī vēl cita veida palīdzība, ko būtu iespējams sniegt ne tikai Bangladešā, bet arī, piemēram, Eiropā. Gribēju pavaicāt par incidentu pagājušā gada decembrī, kad bija vērojuma fiziska spēka pielietošana pret uh, arotbiedrību locekļiem. Uh, šķiet tas nav tāds izolēts gadījums un regulāri ir vērojami uzbrukumi uh, arotbiedrību locekļiem, nu, kas tiek darīts, lai uh, vērstos pret šādiem uzbrukumiem. Tāpat jūs runājāt par reformām, kas tiek veiktas, lai uzlabotu likumdošanu, kādas normas ir jāievēro, bet kā jūs to kontrolējat? Tas joprojām uh, mums sagādā daudz jautājumu. Nu, kas vēl tiek darīts papildus jūsu pieminētajām inspekcijām? Jūs runājāt par kompensācijām, jūs teicāt, ka puse no finansējuma ir iztērēta. Vai tas nozīmē, ka puse no cietušo ģimenēm ir saņēmusi šos līdzekļus, vai tas nozīmē ko citu? Vai visas ģimenes ir saņēmušas, nu, pa kaut kādai summai, bet tikai puse no uh, kopējā finansējuma ir iztērēta? Uh, nu, varbūt ne e, tieši tā runājot par Rana Plaza negadījumu, bet vispār par tekstilu izstrādājumiem, par tekstilu izstrādājumu rūpniecību. Vakar uh, Vācijas valdības uh, publiskotais pētījums uh, saka, ka TTIP nolīguma parakstīšana starp ASV un es varētu nelabvēlīgi ietekmēt uh, tekstilu izstrādājumu uh, rūpniecību Bangladešā un, protams, arī darba vietu skaitu. Vai jūs varētu uh, varbūt pastāstīt, kā jūs to visu saskatāt? Paldies! Dēvids, lūdzu. Um. Firstly, thanks. Vispirms, paldies ekscelencei par ļoti noderīgo, palīdzīgo izklāstu. Man ir ceturtais jautājums, kas varbūt pārklāsies ar iepriekšējo runātāju jautājumiem Keller kunga teiktei, kundzes teiktajā. Arotbiedrība pārstāvji um, saka, ka Bangladešā nav viegli darboties, jo darba devēji mēdz iejaukties, bet no, arī no valdības aģentūrām ir spiediens. Gribētu dzirdēt, ko jūs darāt, lai nodrošinātu arotbiedrību, neatkarību un darbību. Runājot par inspektoriem, ir labi, ka ir savērvēti, rekrutēti vairāk viņu. Bija 200, vairāk nekā 200 inspektoru līdz 2014. gada beigām. Tas ir nopietns jautājums, bet mēs viņus tikai pieņemam darbā, bet viņi nedarbojas, viņiem ir ak jābūt aktīviem. Karima kunga jautājums. Um, mēs zinām, ka Bangladešā ir lielas mm, problēmas ar mazumtirgotājiem no Eiropas viedokļa. Problēmas bija arī lielas pirms gada pusotra, un jūs pati vēstniec kundze teicāt, ka mm, kāda ir situācija ar uh, apģērba cenu kontroli, kā mazāk tirgotāji reaģē uz ražotāju spiedienu, un visbeidzot par citu lietu, bet jāatceros pagājušajā gadu komisija nolēma kopā ar Bangladešas valdību atcelt muitas nodevu ugunsdzēšamiem aparātiem un citiem drošības aprīkojumam, vai ir importēts šis aprīkojums, vai ražotāji tagad pērk vairāk šo drošības aprīkojumu, vai tā tad viņiem tagad tas ir it kā izdevīgāk. Paldies, Bohner kungs. Paldies, Briek, um, Vēstniec kundze, ka atnācāt un uh, ļāvāt mums uzsākt šādu diskusiju. Darba tiesības ir cieši saistīts ar demokrātiskām tiesībām. Vai šeit ir vērojama attīstības priekš progress? Paldies! Paldies par jūsu izklāstu. Es pievērš, piesliešos Devītu un Kellers kundzes jautājumiem par uzņēmumu situāciju Bangladešā, ņemot vērā darba tiesību attīstību, vai ir notikuši pasūtītāju pārstruktūrēšanās uz citām valstīm. Es zinu, ka daudzi pārceļās uz Āfriku, uz Etiopiju, liekot apakšražotājiem izgatavot produkciju vai, bet tie ir Eiropas tā kā pasūtītāji, vai jūs varat palīdzēt izvairīties no šīs pārstruktūrēšanas, lai aizstāvētu darba ņēmējus izcelsmes valstīs uz valstīm, kuri, kur, šie, kur viņu tiesības tiek pārkāptas, vai nevajadzētu vairāk uzsvērt um, o, OECD um, direktīvas par darba tiesību iesaist, ievērošanu. Mums būtu jāstātad jāuzstāj, ka due diligence princips ir obligāts uzņēmumiem. Paldies, Minēras kundze. Paldies, priekšētāji, paldies, vēstniec kundze, ka bijāt šeit, ka esat šeit un esat gatavi ar mums runāt. Holandes televīzijā tiek rādīt seriāls par drēbju rūpniecību, tur ir teikts cīņas par, cīņa par tekstilu rūpniecību. Tas parāda, ka Bangladešā un citos starptautiskos ražotāju uzņēmumos netiek pārbaudīti noteikumi. Bengālijas, Bangladešas mm, valdība 2013. parakstīja apņemšanos ievērot darbas drošību un korporāciju atbildību pēc Ranas plāzes kompleksa sabrukšanas ir pagājuši divi gadi. Mēs gribētu dzirdēt, vai ir kāds progress panākts ar šīm reformām. Bangladešas valdība apsolīja, ka tāda traģēdijas neatkārtosies. Kas ir izdarīts? Vai labāk noteikumi, darba apstākļi, labāka sadarbība ar arotbiedrībām? Tomēr pērn jūlijā tehniskā progresa ziņojums nāca klajā par šo te ilgspējas kompleksa attīstību un it kā tiek ziņots, ka arotbiedrībām situācija uzlabojas, bet no vietām pienāk ziņojumi, ka situācija nav tik cerīga. Arotbiedrība ziņo, ka situācija Bangladešas rūpnīcās ir ļoti kritiska, nav panākt tādu uzlabojumu, kā bija solīti, attiecības starp valdību un arotbiedrībām pasliktinās ko Bangladešas valdība dara, lai panāktu arotbiedrību iesaisti māsīvajās reformās, kas uzlabotu tekstilu rūpniecībā strādājušo situāciju. Liekas, ka ugunsdrošības jomā ir vienkārši noteikumi iespējami, un tas ir svarīgi, lai tie tiktu ievērot un uzlaboti, bet uzskatām, ka vissvarīgākais ir pievērot, pievērsties ilgtermiņu mērķiem darba, uh, nosacījumi ir jāuzlabo bērnu darbs ir nepieļaujams un starptautiskam kompānijām ir jāaptur sadarbība, ja Bangladeš neuzņemās savu izpildīt šos šīs prasības. Es gaidīšu Kilers kundzes, Kelers kundzes ziņojumu. Otrs jautājums, kā Bangladeš pie šīs ilgspējas kompleksa taisās strādāt īpaši saistībā ar saviem uzņēmumiem? televīzijas dokumentālajā filmā bija runāts ar, bija saruna ar uzņēmēju, kurš taisās ieviest drošības noteikumus, bet zaudē klientus, salīdzinot ar tiem, kas neievieš tos, šos noteikumus. Nedrīkst būt tā, ka mm, ilgspēja noturības kompleksī īstenošana atpaliek. Visbeidzot, Bangladešas valdībai ir jādefinē juridiskie standarti un jāievērš stingra kontrole. Būtu jābūt valsts likumiem, kas valda, nevis darba devēja labai gribai. Paldies, un tad es dodu vārdu komisijai Henseis kundzei no Tirzniecības ģenerāldirektorāta. Paldies par doto vārdu, paldies par vēstnieces progresa ziņojumu, gribētu uzsvērt, ka komisija ļoti nopietni uztver šo te apņemšanos vēstniece jau minēja ceturkšņa sanāksmes un pērnā gada lielāka līmeņa sanāksmi. Kopā ar SSTO mēs uzraugām situāciju saistībā ar progresu ziņojumu. Nākamais solis februārī mēs brauksim uz Bangladešu, lai pārbaudītu, kas ir noticis kopš augsta līmeņa sanāksmes, kas šeit notika rudenī. Tagad, skatoties uz to, kas ir noticis, es teiktu, ka darba tiesības ir labāk aizsargātas Bangladešā nekā bija ir uzlabojusies struktūra integritāte ēkām, tomēr ir nepieciešams daudzās jomās strādāt cītīgāk. Piemēram, pirmkārt, īstenošanas regulas jomā. Regula, tehn, tiesiskā regulējuma jomā, ja nebūs likumi un programma, tad labāka programma nevar strādāt rūpnīcās pilnā tempā. Uh, augstlīmeņa sanāksmē valdība apsolīja mums pieņemt šos noteikumus nekavējoties un kā prioritāru pasākumu. Otrā lieta ir ziņojumi par negodīgu kā darba praksi un darbinieku aizskaršanu. Arī šeit valdība aps, pa, apsolīja pagājuši ruden noslēgtajā dokumentā kaut ko darīt, strīdu izšķiršanas mehānisms ar SDO arī ir ieviests, bet ir vēl jādara kaut kas vairāk, jo nesenie ziņojumi viež bažas. Eksporta apstrādes zona ir svarīga, lai darbiniekiem visur būtu vienādas tiesības. Tas ir svarīgs punkts, kurā jāpanāk lielāks progress, un es ceru sagaidīt ziņas par jauniem panākumiem, jo šobrīd es zinu, ka tiek paredzēts izstrādāt jaunu likumu. likumu. Ceturkārt un pēdējo kārtu ir svarīgi piesaistīt vairāk inspektoru, to nav, tos nav viegli atrast. Mums patīk tas, ka ir jau pieņemti daudz, bet ir vajadzīgi vēl vairāk. Ir tīpaši, kad viņi tur ierodas, viņiem ir jāierodas rūpnīcās un jāpārņem kontroli no privātām iniciatīvām. Tieši valsts iestādēm ir jāseko līdzi galveno uzņēmumu drošībai. Paldies, un tagad jūsu ir pienācis uh, vēstniecei iespēja atbildēt jautājumiem. Grib. Paldies, priekšsēdētāji! Es patiešām esmu gandarīta, ka eh, jūsu vidū valda tāda interese, un to arī apliecināja daudzie jautājumi. Tas pierāda, ka jums nav viena alga. Nav tā, ka tas skārta tikai mūs. Es minēju jau vairākus uh, panākumus pirms nelaimes gadījuma un, protams, Daudzās jomās vēl mums ir darba pilnas rokas un komisijas pārstāvs teica, ka eh, process joprojām turpinās, tas nav noslēdzies. Nu, protams, ir svarīgi eh, tagad neadusēties uz lauriem, ir jāturpina strādāt un lūdzu turpiniet mūs atbalstīt un Jāsaka, ka mūsu valstī ir daudz ļoti smagu izaicinājumu, un pat tās valstis, kas ir uh, ar labāku infrastruktūru un finansējumu nekā Bangladeša eh, ar šiem izaicinājumiem nebūtu netiktu galā ātrāk un labāk. Tādēļ lūdzu, nepametiet mūs eh, šajā darbā un eh, mēs patiešām esam daudz ko panākuši, kā jau Monikas kundze teica, februārī būs uzraudzības misija. Mēs to ar lielu prieku uzņemsim Bangladešā un ja komitejas godātie locekļi vēlēsies arī pie mums ierasties un par vispār pārliecināties paši savām acīm, mēs tikai ar lielu prieku jūs uzņemsim savā valstī. Es varbūt nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, bet mēģināšu tomēr atbildēt uz vairumu no tiem. Un ja kāds uh, pateiks, uh, ka viņam nav atbildēts, es centīšos uh, atbildēt visiem kolēģiem. Priekšsēdētāji, atbalsojot jūsu uh, uzdotos jautājums, arī ieteikums attiecībā uz uh, darba likumdošanu ja mēs runājam par jaunajām, par normām saskaņā ar jauno uh, darba likumu, uzmetums uh, teju teju būs gatavs un uh, atbildīgās komitejas varēs uh, jau uzsākt konsultāciju procesu. Tas ir vienīgais, ko tagad jums varu pateikt, jo tas ir jāpiedāvā trīspušu komitejai, konsultācijai un mēs uh, ceram, ka tiks panākt vienprātība. Tālāk darba likums 2014, tas tika sagatavots un kabinets to ir pieņēmis un tagad tas ir jāpieņem tieslietu ministrijā, jo pirms likumi tiek pieņemti arī tieslietu ministrijai tie ir jāizskat un pēc tam jānosūt parlamentam. Un has been working Called... Jāsaka, ka ir arī uh, daudz darbaņēmēju asociācijas, uh, tās, vests, uh, e, tās var vest sarunas uh, par uh, darba koplīgumiem saskaņā ar pašreizēju likumdošanu. Es uh, teicu, ka par to esam jau diskutējuši 20. oktobrī un. Mēs nevaram varbūt to saukt tieši par arodu biedrību, jo tās ir startautiskas fabrikas, kas pirms tam ir parakstījušas saskaņā. Līgumus par rūpnieciskās ražošanas zonām, jeb IPZ un Mēs arī uh, esam uh, pieredzējuši daudz sarunu par darba koplīgumiem. Mēs negribam uh, iesaistīties nekādās uh, tiesiskās peripētījās tiesiskos ķīviņos ar starptautiskiem uzņēmumiem, bet uh, 2016. gada likums teju teju ieraudzīs dienas gaismu. Mēs nekādā ziņā neatkāpjamies no saviem um, solījumiem un apņemšanām. Ļoti labi, ka jūs. uzdevāt jautājumu par konkrētiem skaitļiem, vairāk kā 2187 rūpnīcas jau ir tikušas pārbaudītas, 620 uh, pārbaudīja viena, viens inspekcijas uzņēmums, viena inspekcijas struktūra un 1300 uh, citas, tātad alianse. Jāsaka, ka arī šeit joprojām mēs uh, turpinām daudz strādāt un vēl jūs uzdevāt jautājumu par uh, to, vai ir iespējams ieskatīties uh, inspekciju ziņojumos. ir pieejama publiska datu bāze, un tur tiek arī augšu pielādēti visi šie ziņojumi. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem un varu pilnībā piekrist Saidam Karimam. Viņš jau, diemžēl, devies prom no zāles, bet ir jāstrādā ir uh, jābūt regulārai sadarbībai ar Eiropas uzņēmumiem, ir šī kopējā korporatīvā atbildība un tika pieminētas arī kompensācijas, kā tās tiek izmaksātas. Gribu pateikt, ka 2014. gada 30. novembris bija noteikts kā termiņš tika runāts par 30 miljoniem e, ASV dolāru, 21 miljonus jau ir saņemts, tātad 9 miljoni joprojām pietrūkst un. Un Primark īru uzņēmums ir ieguldījis 2 miljonus ir citi uzņēmumi, kas jau ir piedāvājuši konkrētas summas, un es domāju, ka vēl varam rēķināties ar papildus uzņēmumiem, un SDO izveidotais kompensācija fonds patiešām tiek izmantots un tiks izmantots. Vēl kāds jautājums? Vai ir naudu saņēmušas visas upuru ģimenes vai tikai daļa no tām? Es gribētu teikt, ka pagājušā gada septembrī mēs saņēmām 2848 prasības un uh, tika samaksāts kompensācijas 279, 2798 cietušo ģimenēm. Tie bija 40% no uh, kopīgā fonda apjoma. Jā, tā tad uh, daudz kas tiek darīts. Kellers kundze, mēs, protams, saprotam, ka darba apjoms eh, vēl joprojām ir liels, bet mēs eh, jau tomēr eh, turpinām solīt pa solītim virzīties uz priekšu un azim grupas incidents par uh, uzbrukumu arotbiedrību pārstāvjiem. Es esmu informēta, ka izmeklēšana joprojām turpinās un saskaņā ar uh, likumdošanu tiks nopratināts arī uh, uzņēmuma īpašnieks, un, ja mēs runājam par negodīgiem uh, darba apstākļiem ir bijušas eh, vairāki eh, gadījumi tiesās, vairākas eh, krimināllietas tika izskatītas, kas tika izvirzītas pret uzņēmumu īpašniekiem, pret fabriku direktoriem un saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju no Dakas 39 gadījumos ir uh, konstatēta arotbiedrība diskriminācija, darba ņēmēju organizācijas ir izvirzījušas šādas apsūdzības pret 39 fabrikām, visi uh, gadījumi ir izmeklēti un vairumā pārkāpumi tika saistīti tieši ar uh, arotbiedrību reģistrāciju. Dēvids Martins vaicāja, kā garantēt uh, ārotbiedrību neatkarību un brīvību. Jūsu jautājums ir visai subjektīvs. Bangladešā jau ir attiecīgi likumi, ir arī atbilstīgi mehānismi un arotbiedrību līderi, locekļi ir aizsargāti saskaņā ar eh, attiecīgo likumdošanu un uh, arotbiedrību diskriminācija arī ir uzskatīta par pārkāpumu. Tas ir atrunāts likumā, un ja šādi pārkāpumi tiek konstatēti, tad uh, tiek ievadīta jurisdikcija. Nu, dodiet mums iespējas. Es domāju, ka šis likums līdz šim ir pierādījis savu produktivitāti, tas ir attaisnojies, un jāsaka, ka Jāsaka, ka Bangladeša turpinās uh, pielikt daudz pūļu, lai situāciju uzlabotu un uh, garantētu arotbiedrību aktivitāšu brīvību. Saprotiet arī uh, kontekstu, kādā mēs atrodamies un neskatoties uz milzīgiem izaicinājumiem, kas gulst uz mūsu pleciem, mēs tomēr virzāmies uz priekšu un domāju, ka tas arī ir attiecīgi jānovērtē. Ņemot vērā mūsu aprēķinus. Case of Bangladesh, we have the Sustainability Compact. We are in an engagement. Runājot par nolīgumu, tas uh, tiek ievērots un BGMI uh, ražotājs, valdība ved sarunas un mums ir jāsaprot, lai arī Eiropas parlaments um, būtu klātesošs. Tas ir nu, ļoti nozīmīgi. Un uh, pēdējā uh, rezolūcijā, kas tika pieņemta septembrī un tika veltīta tieši Bangladešai, tur cita starpā bija minēta arī nepieciešamība noslēgt šo vienošanos un runāt nevien par kompensācijām, bet arī par uh, godīgāku cenu politiku. Kopš uh, tā brīža cenas ir paaugstinājušās un cenas patiesībā nav tā ievērojami paaugstinājušās. Un bieži vien uh, tas ir tāds vajākais posms mūsu piegādes ķēdē Alga ir paaugstināta par 77% darba ņēmējiem, un tas notika tādēļ, ka tika izdarīts regulārs spiediens, tika iekustināts vairākas svīras. Eh, premjerministrs arī ļoti daudz darīja. Viņa teica, ka nedrīkst pakāpties zemāk zem šāda algu līmeņa, un cenas nav paaugstinājušās, bet ir uh, paaugstināts algas un ir paaugstinājušās arī ražošanas izmaksas, bet, protams, arī patērētājiem ir jābūt atbildīgiem, jāsaprot, ko viņi pērk un par kādu cenu, un jāparūpējas, lai galu galā ieguvēji būtu arī ražotāji un darba ņēmēji, kas strādā šajās fabrikās, un tie uh, tās eksporta firmas, eksporta uzņēmumi, kas eh, gūst milzu pēļņu, pēc tam pārdodot eh, krekliņus par diviem eiro, tiem arī ir jāuzņems sava atbildības daļa. Lieliem vairumtirdzniecības uzņēmumiem tā ir jāuzņems. Un jāapzinās, kā, kurš būtu tas vislabākais me mehānisms modelis, kā mums nāk talkā darba likumu piedēvē, pieminēja Bustināru kungs, ja es pareizi izrunāju jūsu vārdu, demokrātiskas tiesības, demokrātiskā valstī. Tas ir mūsu interesēs. Mēs, protams, vēlamies aizsargāt savus uh, iedzīvotājus, lai viņi varētu baudīt sev pienākošās tiesības, tālāk uh, korporatīvā sociālā atbildība. Šķiet, par to jau izteicos gana plaši vai ir valstis, vai ir uzņēmumi, es atvainojos sakrunātāji, kas ir pārcēluši savus uzņēmumus uz citām teritorijām. Paldies Dievam, nē. Mēs vēlamies nevien, lai šie uzņēmumi palikt Bangladešas teritorijā, mēs vēlamies, lai Bangladeša lai šī uh, zīme ražots Bangladešā būtu kas tāds, ar ko uzņēmumu varētu lepoties un uh, droši to norādīt uz savām precēm. Un SDO mums palīdzēja domāt daudz plašākā tvērumā, ka Bangladešā ražot produkti, nu, akurāt nenozīmē zvēmu kvalitāti, ka tā var būt prece, ar ko varam lepoties gan mēs, gan arī visi uzņēmumi. Uh, kas savus preces ražo Bangladešā. Man jāatzīst, ka runājot par bērnu darbu, jā, dažās uh, rūpnīcās strādā bērni, bet tas nenotiek milzīgos apmēros šķiet jau div, pirms 20 gadiem mēs ar, parakstījām līgumu ar UNICEF un ASV ka mēs e, neļausim izmantot bērnu darbu tekstila izstrādājumu rūpniecībā Bangladešā. Tātad es esmu absolūti pārliecināta, ka šajā nozarē viņi nav nodarbināti. Varbūt tas skar cits nozars. Mēs arī gribam, protams, lai darba devēja ievērotu uh, visas normas un likumdošanu. Un Es ceru, ka atbildēju uz vairumu jautājumu. Nu, ja uz kādu no tiem piemirsu vai paskrēju garām, tad lūdzu norādiet man uz to. Tādi mani, nebija mani nolūki, bet, nu, varbūt kaut kas patiešām šeit ātrumā ir paskrējis garām. Paldies, priekšsēdētājs kungs, paldies, vēstniecis kundze. Man bija liels prieks jūs šeit šodien uzklausīt. Diskusijas arī bija ļoti auglīgas un bija patīkam dzirdēt, ka pat tiešām darba ņēmēja tiesības ir uzlabojušās Bangladešā. Un, protams, arī Eiropas uzņēmumu atbildība ir augus augumā, tam vajadzētu būt nākamajam solim uzaicināt Eiropas uzņēmumu direktors pie mums un runāt par to atbildību, kas viņiem ir jāuztver nopietni. Liels paldies, novēlu jums panākums turpmākajā darbā, un mēs turpināsim sazināties. Paldies! Okay, dear colleagues, let's go on. Next item is Paldies, dargie kolēģi. Debriefing on the ISDS consultation. Tagad uh, mēs runāsim par konsultācijām, kas norisinās par ISDS, jeb strīdu šķiršanu starp investoriem valstim. Mēs jau pagājušajā nedēļā tikāmies ar komisāru Melstrēm par to runājām. Un, uh, Tas ir svarīgs jautājums, kas ir aktuāls arī visai sabiedrībai, mūsu pilsoņiem. Eh, viņi grib zināt, kā šīs konsultācijas ir noslēgušās, un tā ir iespēja arī palauzīt gals par to, ko tad darīt tālāk. Nav jau nekāds noslēpums, ka. Daudzi kritizēja konsultācijās panākto un uh, 2011. gadā aprīlī publicētajā dokumentā arī uh, šāda kritika ir pausta, tādēļ mums ir jāsaprot, kā uh, turpināt savas aktivitātes šajā lauciņā. Un kādas uh, būs sekas šiem piņķerīgajiem jautājumiem? Esmu pat tiešām priecīgs, ka Žans uh, Luks Dermartī, tirzniecības ģenerāldirekcijas uh, direktors, ir pie mums ieradies, lai pastāstītu par šo konsultāciju procesu un varbūt tā turpinājumu. Došu jums vārdu, Došu jums vārdu, un tad eh, koordinatori varēs uzdot jautājumus, un pēc tam pārējie kolēģi. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, godātie deputāti. bija jau pirmā neoficiālā sesija, kas bija veltīta konsultācijām par ISDS Nu jā, vienmēr ir jāatkārto, ko tas īsti nozīmē šis saīsinājums strīdu risināšanu starp investoriem valsti. Tātad jums jau bija pirmā viedokļa apmaiņa Strasbūrā pagājušajā nedēļā ar komisāru Malstrēm. Viņa jūs uh, informēja par lietas uh, būtību, nekavējoties pēc komisāru kolēģijas tikšanās. Es esmu gandarīts, ka varu šodien uh, jūs informēt par notiekošo, un šī ir tikai viena no viedokļa apmaiņām par šo jautājumu. Un uh, ir uh, vienprātība, ka ISDS ir jābūt TTIP līgumā, to esam dzirdējuši gan jūsu gaiteņos, gan arī ārpus tiem. Protams, ar to ir jāiepazīstas pietiekami uh, detalizēti. Šis ziņojums ir tikai pirmais solītis garā ceļā. Un mans mērķis ir uh, sākt sagatavot augsni, sagatavot bruģēt šo ceļu, pa kuru iet uh, turpmākajā laikā. Uh, Daudzi no jums ir iepazinušies ar ziņojumu 140 lapusēm vai nu pilnībā vai daļēji. Jūs uh, varējāt pārliecināties, ka uh, šis ziņojums ir tapis pēc uh, ilgām un detalizētām uh, konsultācijām. Mēs uh, pieturamies pie faktiem, neizsakot nekādas rekomendācijas, lai varētu iesaistīties tādās. Uh, diskusijās, kas brīvs no aizspriedumiem uh, turpmāko mēnešu laikā. Mums ir uh, jāveic uh, tāda skaidra problēmu diagnostika pirms pārējām pie zāļu meklēšanas. Pateicoties konsultācijām ar parlamentu, mēs varēsim izstrādāt konkrētu TTIP priekšlikumu, par kuru turpināt savas diskusijas. Konsultāciju procesa laikā komisija uzdev 13 jautājumus kā varētu labāk um, TTIP ietvaros aizsargāt investorus. Tur ir runāts par uh, investoru aizsardzību un arī par uh, šķīrēju mehānismiem, strīdu šķīršanu nepieciešamais gadījumā. Protams, ir jādomā arī par caurskatāmību, par to, kā notiks strīdu izšķiršana uh, tiesas ceļā un mūsu galvenais mērķis bija apkopot dažādas viedokļas, vai šeit ir ievērots pareizais līdzsvars, vai viss ir labi pārdomāts, ņemot vērā to, kādus pasākumus valstis varētu uzsākt, lai aizsargātu in investorus. Un tāpat mēs gribējām uh, uzzināt, kā varētu uzlabot situāciju 12 atsevišķajās jomās, par kurām tika uzdot jautājumi. Tagad varbūt eh, par eh, konsultāciju rezultātiem. Mēs saņēmām 150 tūkstošus atbilžu un pēc tam tās izvērtēja komisijas atbildīgie dienesti lielākajā daļā atbilžu, 144 tūkstošos atbilžu, jeb 97% no tām tās tika apkopotas uh, tiešais platformās, un uh, tie bija kolektīvi jautājumi, un es gribētu jums pa, kolektīvas atbildes, uh, kolektīvas astādītas, un mēs uh, me, centāmies uz tām visām atbildēt pēc labākās atbildības. Uh, Tur nebija nekādu tehnisku paskaidrojumu, ļoti daudzās atbildēs eh, bija runāts par ļoti detalizētiem priekšlikumiem, bija divi, divu veidu paziņojumu. Pirmām kārtām uh, Tātad divu veidu reakcijas. Pirmām kārtām viena kategorija atbilžu teica, ka ir pret TTIP kopumā, tālāk tika runāts par investoru aizsardzību un in kopumā tā vispārīgi vai par viņu aizsardzību TTIP kontekstā. Bija arī detalizē, detalizētākas atbildes. Uh, no 450 organizācijām, arotbiedrībām, biznesa uzņēmumiem, asociācijām, uzņēmumiem un NVO. Šajās atbildēs ir atspoguļots ļoti plašs viedokļu spektrs par gandrīz katru jautājumu. Daži uzskata, ka piedāvātājs aptvērums nav gana labs, lai aizsargātu investoru. Tāpat tiek runāts, ka nedrīkst arī pārāk pazemināt aizsardzības standartus. Lielos vilcienos runājot, NVO un arotbiedrības uzskata, ka mm, eh, regulēšanas tiesības arī netiek pārāk ievērotas un eh, varētu arī eh, pazemināties investoru aizsardzības standarti. Runājot par specifiskiem inventoru aizsardzības mehānismiem, šeit ir redzama patiešām ievērojama viedokļu šķelšanās. Ziņojumā ir uh, minētas četras jomas, uh, kuras noteikti mums sagādā daudz vielas pārdomām, ņemot vērā atbilžu uh, izskatīšanu. Četras jomas ir sekojošas. Pirmā regulē. Uh, tiesības regulēt val, eh, valsts iedzīvotāju interesēs. Bija jau ļoti kaismīgas debates par to, lai varētu garantēt šīs tiesības un arī investoru aizsardzību. Mēs dzirdējām daudz eh, bāžu eh, par to, kā izdosies saglabāt šīs tiesības otrām kārtām, kā šķīrē mehānismi patiešām uh, darbosies praksē un kā tiks uzraudzīts to aktivitātes trešais Trešā joma ir saistīta ar arbitrāžas uh, mehānismu iespējām darboties un kādas tiesības tiem ir jāizvēro. Ceturtām kārtām atšķirības starp uh, ISDS un dalību valsts jurisdikciju ir ļoti maz konkrētu ieteikumu, kā uh, izkliedēt tieši ar šiem jautājumiem saistītās bažas. Uh, un visu beidzot apelācijas mehānisms. Un uh, atbildes eh, norāda, ka ir daudzi, kas atbalsta šāda uh, eh, šķir, strīdu šķiršanas mehānisma izveidi un uh, Daudz ir nobažījušies par leģitimizācijas trūkumu šādos mehānismos, un daudzi pilsoņi vispār nezin, eh, kas ir šis ISDS un vai vispār tam ir iespējams uzticēties. Nu, jāsaka, eh, šīs emocijas, šīs bažas nevienmēr ir saistītas ar konkrētiem faktiem un pašu pieredzēto, bet gan ar tādām bažām un nepamatotām bailēm. Tādēļ mums ir kolektīvi par to visu jādiskutē, lai uh, izgaisinātu mazinātu cilvēku raizes. Mālstrēms kundze jau minēja, ka komisija pavasara mēnešos mums piedāvās priekšlikumu par ISDS TTIP kontekstā. Pirms formāla priekšlikuma izstrādes Mālstrēms kundze vēlas ar, mum, ar, ar jūsu komiteju un tās locekļiem iesaistīties diskusijās par dažādām iespējām. Uh, lai varētu diskutēt detalizētāk par šādu mehānismu izveidi, tādā veidā mēģinot panākot pēc iespējas lielāku vienprātību caur, e, starp ES institūcijām. Komisijai un parlamentam, protams, ir jāapmainās viedokļiem par ISDS to varētu darīt nākamajā Inta komitejas sēdē, bet mēs esam gatavi arī par to apspriesties neformāli, formāli vai kaut kādā īpašā seminārā. Konsultācijas ir pierādījušas, ka pilsoņi ir arī nobažījušies par tādiem jautājumiem, kas īsti pat nav saistīti ar TTIP To mēs redzējām šajās kolektīvajās atbildēs uz uh, jautājumiem. 97% no visām atbildēm tas bija minēts. Un pilsoņi bieži vien ir uh, gan pret TTIP, gan pret ISDS. Bieži vien. Uh, šeit ir ļoti plašs atbilžu spektrs un ļoti daudz iemeslu, kādēļ cilvēki ir pret TTIP. Daudz uzskata, ka valdības tos mēģinās uz, uzspiest un ka tā ir vispār kaut sazvērstības teorija. Citi vienkārši ir tā subjektīvi noraizējušies un tādēļ mums ir konsultācijās jāņem vērā visas šīs bažas. Mēs esam e, sarunu gaitā piedz, piedāvājuši legālu tekstu, likumdošanas tekstu, un komisija vēlas uh, TTIP iekļaut ISDS, un tas notika pirmo reizi divpusējās sarunās. Mēs esam izstrādājuši konkrētus likumdošanas priekšlikumus, pirmo reizi tos jau publiskojuši, kamēr vēl sarunas nav noslēgušās. Tika sagatavot arī tās augtie TTIP pozīcijas dokumenti kā arī um, dokumenta kopsavilkums tādā vienkārši uztveramā, ne tehniskā žargonā. Uh, Un tad, kad teksti būs pārtulkot oficiālās valodās, tie būs pieejami arī tīmekļa vietnē. Mēs arī turpinām sarunas ar konsultācijās iesaistītām ieinteresētajām pusēm un uh, jāsaka, ka pilsoņi ir nobažījušies par ļoti daudziem jautājumiem, kas bieži vien iet eh, krietni pāri e, TTIP robežām. Padam. Mums ir jākoncentrējas uz vairākiem aspektiem Eiropas Savienības iekšienē, tostarp arī uh, uz to, uh, kāda būs situācija tagad, kad uh, ISDS un TTIP sarunas ir uh, vēl tikai pašā sākumā. Uh, ir jānolēmj, kādu pieeju Eiropas Savienība izvēlēsies, un tam ir jāparādās uh, arī atsaucas tekstā, uh, ir e, jāmēģina nodrošināt spēcīgu aizsardzību investoriem. Tas ir svarīgs process un vajadzēs laiku, lai to paveiktu pareizi. Cecīlija Malmstrēma ir e, apņēmības pilna, bija apņēmības pilna panākt e, progresu, un es citēju, uh, Vienošanās par TTIP būs vienošanās, kas nāks par labu iedzīvotājiem, izaugsmē un darba vietām Eiropā. Tā būs vienošanās, kas pastiprinās Eiropas Savienības ietekmi pasaulē un palīdzēs mums pasargāt mūsu stingros standārtus. Eiropas Savienība pat neapsvērtu vienošanos, kas pazeminātu mūsu standārtus vai ierobežotu mūsu pārvaldības regulēšanas tiesības. Ne dalība valstis, ne Eiropas uh, parlaments. Uh, um, neatbalstītu tādu virzienu un uh, šo struktūru aktīva un konstruktīva iesaistīšanās ir būtiska, lai mēs varētu sasniegt mūsu kopīgo mērķi Eiropas Savienības labākajās interesēs šajās sarunās ar Eiropas Savienību. Paldies par jūsu uzmanību un es uh, uzmanīgi klausīšos jūs jautājumos par šo ziņojumu. Paldies, Žanluk. Es uh, Vēlos eh, pateikt, ka nākamnedēļ 27. janvārī ir paredzēta uzklausīšana par ISDS. Tas notiks pulksten 15. kopā ar jūriju komiteju un eh, piedalīsies arī daži eksperti. Tātad 27. janvārī 15. Saivers kundze. <coughs> Merci. Paldies, priekšsētāji kungs, paldies, Demartī kungs, par jūsu prezentāciju. Mēs visi iepazināmies ar apspriedes rezultātu un domāju, ka ir dažas šaubas. Lūgtu vispirms komisijai būt uzmanīgai ar šo lietu, jo redzējāt, kas notiek, kad ir neskaidrības un nepārskatījumi, nepārskatī, nepārskatāmība TTIP uh, nolīgumos, kā arī m, mm, pret to cēla iebildumu šis parlaments un daži parlamentārieši arī sabiedriskā doma, mēs visi šo te tipu lietu pieminējām arī. Vēlēšana kampaņā Eiropas parlamentam bija ārkārtīgā, ir, ies, ir, ir ārkārtīgs uztraukums no visdažādākām nozarēm, no visām pusēm. Komisijai vajadzētu rīkoties uzmanīgi, jo ja TTIP būtu jāiekļauj ISDS, proti šie, šī domstarpība noregulēšana starp investāriem un valstīm, tad tas ir jādara precīzos apstākļos, ārkārtīgi labi definētā situācijā. Un mums ir jās, jāparedz skaidrs garantijas no savienības puses. ISDS nedrīkst apstrīdēt valstu regulējumu iespējas. Protams, ir politiskas lietas, darba, uh, tiesības, veselības aizsardzība un tā tālāk. Bet šeit tiešām jānovelk sarkanā līnija. ISDS nedrīkst atcelt vai ierobežot valstu juridikciju. ISDS nedrīkst būt neskaidrs, nepārskatāms mehānisms, tā ka nevar saprast, kā tas darbojas. ISDS nedrīkst panākt situāciju, kad bezjēdzīgi vērš tiesās paskatīšu sabiedrības. Tā ir sarkanā līnija. ISDS ir jābūt iekļaujušākai. Pārskatāmākai, pieejamākai sabiedrībai investīt investoriem un sabiedrībām. Paldies, Siku kungs, paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos Dimartī kunga ģenerāla, kundzes ģenerāla direktorāta sniegtajai analīzei. Tā man šķita ļoti interesanta un svarīga. Ir īpaši objektīva saistībā ar izklāstītajiem jautājumiem, bet īsumā jāatzīmē, ka Savienība ir noslēgusi apmēram 1400 nolīgumu ar dažādām ārpus Savienības valstīm, īpaši Amerikas Savienotām valstīm, jau no 60. gadiem runājam par mehānismiem vai mehānismu, kas jau ir orientēts vai pārvērtēts, bet nav padziļināts. Līdz pat mūsdienām mūsu Eiropas Savienība ir saglabājusi šīs sistēmas vērtību arī ieguldītājiem ir dot savas iespējas, bet jaunums ir tāds, ka Eiropas komisija ir gribējusi sastrādāties, pierādot to, ka šī sistēma ir uzlabojama. Bet man jau likās, ka jaunās, jaunās normas ir jāprecizē jāvērtē publiski, pārskatāmi, it īpaši konkuren, kompetences jomas ir jāatvasina no esošā spēkā esošiem noteikumiem. Ģenerāldirektorāts nominēja, ka jau minēja, ka lēmumi vēl nav galīgi. Es negribu pilnīgi kritizēt vai vājināt apspriedes rezultātus, bet vismaz 80% gadījumu atbildes pienāk tikai no trim Eiropas valstīm apvienotā, - apvienotās karalists, Austrijas un Vācijas. Domāju, ka tas ir jāizvērtē, lai saprastu, kā tad tā. Um, kā var būt identiska atbilde, kas nemainās pre... bez variācijām. Domāju, ka ir loģiski, ka mēs visu apspriežam komisijas, kom, parlamentu un citu komiteju. Uzdevums ir, šīs komitejas un parlamentu uzdevums ir to darīt, bet es gribētu tikai atzīmēt, ka pilnīgi apstrīdēt ISDS principu, būtu apstrīdēt Lisabonas līgumu. Šobrīd spēkā ir šie 1400 nolīgumi, kas aizstāv ieguldījumus, kuros ir paredzēts šis ISDS. Ja tas mums nepatīk, tad ir vajadzīga globāla diskusija, bet apzinoties, ka var tiktu apdraudēts Kanādas, Singapūras nolīgums, kā arī citas lietas nākotnē. Sarunas, kas ir jo īpaši svarīgas ar Ķīnu, izraisot domino efektu. Nākam nedēļ mēs satiksimies ar juridisko komiteju un sapratīsim juridiskos, juridiskās sekas. Tas arī ir viss, un es pateicos ģenerāldirektorātam par ziņojumu. Paldies! Godātie kolēģi ir pieteikušies 11 runātāji. Tāpēc lūdzu izsakieties precīzi un lakoniski, cik vien iespējams, Felnerkungs. Paldies un pateicos par uh, prezentāciju. Ir grūti analizēt tādu jautājumu kā šīs Vairāk nekā simt tūkstošu reakciju ir eh, bijušas ļoti lielas diskusijas iepriekš par ISDS. Es eh, dzirdēju, kāds teica, ka uh, ir bijusi milzīga šī reakcija un, uh, piemēram, arī Mīnhenes vides institūts uh, savāca vairāk nekā 30 tūkstošu eh, reakciju uz šo pasākumu savā tīmekļa lietotnē. Un eh, šo situāciju nedrīkst novērtēt par zemu bet jautājums, cik daudzi no tiem, kas pauda savu nostāju, jebkad ir veikuši kādas investīcijas. Es domāju, ka te ir runa par 0,00008%. Nu, liela daļa no tiem reaģējušiem bija akadēmiķi un juristi. Uh, bet ir jāsaprot, par ko ir šī opozīcija, un uh, par to, vai tā ir opozīcija ieguldījuma aizsardzībai kā tādai, jo tad uh, šis process neapstāsies pie TTIP, te būs runa arī par cita, par Singapūru, par Ķīnu, par Indiju. Mums ir jāpajautā sev, Vai investīcija aizsardzība tiek gribēta tikai nabadzīgu valstu gadījumā, bet nav vēlama bagātāku valstu gadījumā, vai tās ir tikai antiamerikānisms pret ASV? Ir jāsaprot uh, situācija. Paldies! Paldies! Es nesapratu, saka runātājs. Es pateicos eh, Demartī kungam par eh, šo ievada informāciju, kas tika sagatavot konsultēties ar Malmstrēmas kungu, tāpat arī par grafiku, bet mums ir jāparaugās ciešāk uz eh, mūsu rīcībā esošajiem konsultācijas rezultātiem, ja 97% respondentu pauž skepsi vai šaubās. Uh, ja viņiem nepatīk piedāvātais ISDS mehānisms, tad ir jāmeklē risinājums, kā mēs tālāk uh, rīkosimies ar šo konsultāciju iznākumu. Vakar padome, Latvijas padomas prezidentūra skaidri norādīja, ka mēs uh, neņemam vērā šos konsultāciju rezultātus un turpinām kā līdz šim. Vai mēs tādā veidā neapdraudam uzticēšanos institūcijām, tam, ka tās spēja diskutēt eh, par jautājumiem publiski un nopietni uztvert arī rastās atbildes? Mēs nedrīkstam atteikties no šī demokrātiskā aspekta. Otrakārt, par ko tad īsti ir runa? Protams, runa ir par to, kā mēs turpmāk vēlamies attīstīt mūsu ekonomiku. Uh, sarūkot tirgiem, gan eh, iekšējam, gan ASV tirgam, un ISDS ir ekonomisks instruments eh, tautsēmnieciskai sadarbībai. Jautājums ir par to, kas un kur lemj par nosacījumiem investīcijām, kā ir iespējams piesaistīt noteiktus investorus un kā viņi tiek pasargāti. Uh, Un es domāju, ka demokrātijas kontekstā mums ir jāatgriežas pie pasākumiem, kas ir iedzīvotājiem saprotami un caurskatāmi. Kāpēc 21. gadsimtā, tā otrajā desmitgadē ir vajadzīgs tāds instruments, kas ir attīstīts iepriekšējā gadsimta 60. gados, kā kolēģi teica? Es domāju, mums vajadzētu, balstoties uz mūsu vakardienas viedokļu apmaiņu ar Paskālu Lamī, uzdot sev jautājumu par to, vai šis instruments vispār atbilsta uh, pašreizējai uh, pasaules tirniecības arhitektūrai un uzdevumiem. Es domāju, ka CETA teksts būtībā ir cieši saistīts ar uh, esošo situāciju. Daudzi negribētu, daudziem ir pretrunas arī šajā sakarā. Un uh, mēs vēl neesam paši panākuši vienošanos, un Es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu pielikt punktu šim instrumentam. Nākamais runātājs. Paldies, un pateicos arī Žanam Lukam par to, ka viņš ieradās un iepazīstināja mūs ar situāciju. Jāteic, ka es uzskatu, ka šī konsultācija pārsniec ISDS robežas, jo bieži vien apvienotajā karalistē un citās dalību valstīs tiek teikts, ka Eiropas Savienība ir tāds elites projekts. Tas ir apvainojums, pret ko mēs cenšamies aizstāvēties, bet te ir konsultācija, kur ir uh, atbildējuši 150 tūkstoši cilvēku, komisijai rezultāts nepatīk, tādi kā Kristofers saka, ka diskusijā ir piedalījušies pārāk daudz, kuriem tur nevajadzētu piedalīties. Bet eh, te būtībā ir cilvēki, kur viedoklim būtu jābūt kādai nozīmei, tādējādi mēs sūtam drausmīgu vēstījumu sabiedrībai. Pat Žans Liks sacīja, ka liela daļa opozīcijas bija tāpēc, ka iedzīvotāji vēl nebija pieredzējuši, kā darbojas ISDS. Viņi varētu saprast ISDS tehniskos aspektus, bet viņi arī saprot, ka ISDS sniedz neproporcionālas tiesības multinacionāliem uzņēmumiem attiecībā pret uh, valstu valdībām, un tostarp arī dod ārvalstu investoriem lielākas tiesības nekā pašmāju investoriem, un pret to cilvēkiem ir iebildumi. Jūsu sabiedriskā apspriešana ir uh, atspoguļojusi sabiedrības bažas, un jūs iezīmējāt eh, četras uh, konkrētas jomas, kā jau Malmstrēms kundze sacīja. 11. gada aprīļa ziņojumā, ko pieņēma parlaments, jau ir iezīmētas vairākas problēma jomas, un eh, tie secinājumi, ko jūs tagad izdarāt pārāk vēlu, arī atspoguļo šīs problēmas, bet jautājums ir, ko tagad darīt. Uh, pārformulēt, pārstrādāt, mēs tik un tā nonāksim pie pamata aspektiem, pie pamata problēmām pašā ISDS sistēmā. Un uh, Kristofs sacīja, ja mēs izdarīsim šādus secinājumus par TTIP, tad mums vajadzēs tos izdarīt arī par CITA un par Singapūras mehānismu un citiem dokumentiem. Uh, Mana grupa saka, no šī vajadzētu atteikties, un ir arī viena dziesma, kur tiek dziedāts Repeat off and start again. Saplēsiet un sāciet no jauna. Un uh, sabiedrībai nepatīk šis instruments, bet jūs neesat izdarījuši pareizos secinājumus no tā. Minērs kundze. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks par to, ka Malmstrēms kundze ir nopietni uztvērusi ISDS sabiedriskās apspriešanas rezultātus, un viņa ir parādījusi sevi kā politiķi, kas klausās cilvēkos. Tomēr šobrīd mani satrauc tas, kā šī situācija ietekmēs cita. Ja ISDS funkcionē caur cita tad uh, jautājums ir, vai šī klauzula tiek iekļauta TTIP. Jebkurš amerikāņu uzņēmums, kur interesē Kanādas kompānija, var izmantot ISDS, un šādu uzņēmumu ir daudz. Ja Malmstrēms kundze tā uztrauc ISDS, tad kāpēc tā nesaskata problēmas eh, šīs klauzulas darbībā Kanādas brīvās tirzniecības līgumā? Tāpat vai nav pienācis laiks izvērtēt ISDS visos brīvās tirzniecības līgumos, ir notikusi sabiedriskā apspriešana, kas liecina par cilvēku bažām, tomēr pastāv arī ziņojums, ko ir izstrādājusi Corporate Europe Observatory, kur uh, ir uh, runa par peļņu, ko dažas puses ir guvušas no krīzes. Tāpat ir uh, Friends of the Earth ziņojums, uh, ir Henriha Bīla nodibinājuma ziņojums par TTIP, kas e, rada vides riskus. Es domāju, ka mums vajadzētu iedziļināties šajos dokumentos un padomāt par to, cik labi ISDS darbojas, ar kādu pūķi tad mēs te tagad ielaižamies. Tāpat es gribētu ierosināt sabiedrisku apspriešanu par uh, reglamentējošās sadarbības padomē. Mēs esam demokrātija, tas nozīmē, ka mēs radam noteikums sabiedrībai ņemot vērā daudz iesaistīto pušu intereses, nevis tikai korporāciju intereses. Tālāk vajadzētu skaidru grafiku sita darbam, kad tiks pieņemti lēmumi. Paldies! Kolēģi, lūdzu, palieciet pie ISDS tēmas, ja pretējā gadījumā mēs nepabeigsim šo diskusiju šodien. Nākamā runātāja. Paldies! Es domāju, ka sabiedrības nepatika pret ISDS ir skaidri saprotama no šīs sabiedriskās apspriešanas. Bija 150 tūkstoši reakciju, bet daudzas no tām nāca no organizācijām, kas savukārt pārstāv miljonus cilvēku. Uh, Tāpēc mums nevajadzētu uh, tā muļķīgi pieņemt, ka viena atbilde pārstāv vienu personu. Šajā gadījumā noderīgi ir tas, ka komisija ir atzinusi situāciju, bažas ir pamatotas, un kā jau Dēvids sacīja, arī Eiropas parlaments ir norādījis uz šīm bažām ievilkstoši. Oktobrī Itālijas prezidentūras konferencē par TTIP Itālijas tirzniecības ministrs Kalenda norādīja, ka ISDS pāriet no politisko problēmu kategorijas uz toksisko problēmu kategoriju, kurām nav vietas uz sarunu galda. Sabiedriskā apspriešana parādīja, ka ISDS patiešām ir toksisks jautājums. Šis toksiskums uh, pārņēma arī sabiedrisko apspriešanu, un es nezinu, kā komisija izkļūs no šīs situācijas, taču, ja mēs paraugāmies uz apvienotās karalistes biznesa un inovāciju departamenta 13. gadā veikto pētījumu, tad viņi secināja, ka ISDS potenciālās izmaksas apvienotajā karalistē vien krietni pārsniedz iespējamos ieguvumus, taču es gribēju uzdot konkrētu jautājumu, vai komisija gatavo kādas alternatīvas. Daudzas diskusijas ierosina alternatīvas ISDS instrumentam. Ir jautājumi, kuros varētu risināt investīciju aizsardzību, izmantojot pastiprinātas pašmāju kompensācijas, uh, un citus instrumentus, kas parādās arī starptautiskajos nolīgumos. Kāda ir plāna plā alternatīvām? Tālāk vārds Žadokungam. Ah. ah. <laughs> Es domāju, ka mēs esam bīstamā situācijā gan no līnija, ko rāda mums komisija un daži kolēģi ir bīstama kad mēs diskvalificējam tos, kas nav lasījuši, tos vēlētājus, kas nav lasījuši vēlētāju programmas, tad viņi ir kā paši vainīgi. Bet, kad mēs sakām, ka pilsoņi pretī iesdēs, jo viņi nav to sapratuši vai nav informēti, tad es domāju, ka tā, tā ir uzvedība, kas šodien ir ārkārtīgi bīstama. Jūs sākāt publisku apspriešanos, pilsoņi ir pret, pieņemiet to, ka viņi balso vai izsakās par simboliem, viņi izteicās internetā, viņi izteicās, piepapūlējās, un šodien jūs sakāt, viņi ir pret, jo viņi nav informēti, un tā tad viņi nav saprātīgi, viņi vienkārši vadās pēc emocijām. Mēs nedrīkstam tā mm, darboties, jo mēs faktiski attaisām spraugu starp institūcijām un pilsoņiem, mēs to nevarēsim vairs aizvērt. Cilvēki izsakās, bet jūs nevarat teikt viņiem, ka viens uzņēmums kaut ko ir interesējies un biznesa Eiropā norit. Mēs tā nesakām. Ir cilvēki, kur izsakās par principiem. Vai mēs tā varam lemt, vai reģions, vai kopienas valsts var lemt pretī uzņēmumam. Un es nezinu, kā mēs varam eh, izteikties. Ja viss būtu regulēts, tad nebūtu ISDS. Ir iespēja apstrīdēt publisku lēmumu, ja mēs uzskatām, ka visi publiskie lēmumi ir pareizi, ka valstīm vienmēr ir pareiza taisnība, tad mums ISDS jāliek plauktiņā. ISDS nozīmē, ka publisks lēmums var nebūt labs un to var apstrīdēt valsts tiesā. Tur netiek teikts, mēs aizstāvēsim veselību un uz vīdi, bet ir viet, lietas, ko var apstrīdēt. Tāda ir ISDS pārs, prī, par, pamats, to vai mēs varam pārstrīdēt, apskatīt, pārveidot, tas ir jau cits jautājums, bet ir iespēja stāties tātad valsts e, tiesās, kas nav publiskās tiesas, kas nav valsts tiesas, bet citi šķirēties, tās nevar vienkārši atmest. Jums ir premjerministrs, kurš par to izteicās valdības, virkne patērētāju, ārotbiedrība, pat vidējo un mazo uzņēmumu organizācijas. Neņem, mēs nedrīkstam ņem, neņemt tās vērā, tāpēc, ka mums tās nepatīk. Izbeig, mēs nu, nevaram teikt, ka mm, nav jāiekļauj SDS eh, investīciju nolīgumos, jo tās tie aizsargā ieguldījumus. Un cilvēkiem ir iespēja izteikties par principiem, tie ir, tādi ir, tie ir politiski principi. Merci beaucoup, Marija. Paldies, Marija. Paldies, es varu tikai atbalstīt iepriekšēju runātāju, ko Devits teica, bet varbūt arī uz pozitīvāks nots, jo vakar mēs runājam par TTIP, negatīvām pieejām sliktajiem mm, ieguldītājiem bļaus, bļauriem, kas tikai klaigā. Mums vajadzētu izvēlēties pozitīvāk pieeja pret apvien pret ASV, ja ir 40 tūkstoši cilvēku, kuri ir papūlējušies atbildēt uz šo publisku. 140 tūkstoši cilvēku, kas ir papūlējušies atbildēt uz šo publisko apspriedi, var teikt, ka ir jau tehniski aspekti tur, bet tik un tā cilvēks interesē, kas notiek ar šo te domstarpību noregulēšanas mehānismu. Un skatīsimies vispirms uz pozitīvo. Uh, šī sistēma var atbilst pilsoņiem, ja mēs uzticamies valsts publiskajiem noregulējumiem un tiesām. Ja mēs neusticamies šai sistēmai, tad iznāk, ka mēs neticam privātām sistēmām. Mums ir kaut kāda divas, div, divdaļīga uh, struktūru. Beigās iznāk sabiedrība netic ne publiskajiem, ne privātajiem, un beigās mm, viņi ierodas pie mums un saka, mēs ticam demokrātijas iespējām mūs aizstāvēt. Es domāju, bļaustīšanās, Kristofer, nepalīdzēs. Jūs esat Eiropas aizstāvis, bet ņemsim, uztversim to kā kaut ko tādu, kas mums dod vērtību, kas mums palīdz aizstāvēt demokrātiju. Tātad ir nevis nobeigumā komitejai jāpatērē laiks un enerģija uz iestāstot pilsoņiem, ka iestājas ir viņiem vērtīga sistēma, bet pārlieciniet drīzāk nevis miljonus, bet tūkstošiem, tūkstošus uzņēmumu, sakot, ka arī publiskās jurisdikcijas normatīvs norma regulējums var jūs aizstāvēt. Tātad novirzīsim enerģiju liederīgāk, liederīgākā gultnē. Tad būs tikai vienu sanāksmu vajadzīga, lai pārliecinātu cilvēks, ka publiskās instances var ļoti labi viņus aizstāvēt un arī panākt, lai privātais sektors uzticas publiskajam. Paldies, ko ir makung. Paldies. Izteikšos uh, īsi. Es domāju, ka ir šis tas, ka mums vajadzētu pievērsties proti tiem cilvēkiem, kas saka, es nezinu, kas ir ISDS, bet man tas nepatīk. Nu, tā nav atbilde, kuras pamatā ir informētība. Daudziem tiek teikts, ka ISDS ietekmēs veselības aprūpi, bet tā tas pavisam noteikti nav. Arī tā nav informētība. Tāpēc mums Patiesībā būtu jādomā, kādi būs nākamie soļi, kāds būs grafiks. Es zinu, ka mana dalība valsts apvienotā karaliste ir jau tagad iesaistījusies uh, apspriedas rezultātu, apspriešanas rezultātu analīzē. Patiesās briesmas uh, ir tādas, ka šis ir cieši saistīts ar cita, un pirmdien visas dalību valstis piedalījās sarunās, un ko mēs darīsim, vai mēs atsauksim šo mandātu, vai to dalību valsts vispār var izdarīt. Paldies, Johim! Paldies! Manuprāt, tas, ko komisija dara ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, ir eh, pretrunā ar caurskatāmību. Komisijai uh, Eh, vajadzēja pusgadu, lai izvērtētu jautājumu, un tagad mēs nonākam pie situācijas, kad mums jādiskutē tālāk. Nu, tas ir kā vēlēšana kampaņās, kur uh, pirms vēlēšanām par jautājumu tiek runāts, un pēc tam uh, jautājumi tiek slēgti. Uh, Daudzi no tiem, kas uh, piedalījās šajā aptaujā, būtu spiesti arī maksāt no saviem līdzekļiem, ja valstī tiktu pieņemts negatīvs spriedums. Tāpēc uh, nav godīgi apgalvot, ka tikai tie, kas investē, ir tiesīgi izteikties par investīciju jautājumiem. Uh, Manuprāt, komisijas eh, šobrīd darītais ir tāda izvairīšanās taktika. Mani interesē, ko tad komisija sola turpmākajā diskusijā, un eh, ja tai nav nekādu jaunu slēdzienu, tad eh, kāpēc nav? Otrs jautājums, uz ko es gribētu saņemt skaidru atbildi, ir tāds Proti, kāda būs seta apspriešanas rezultāti, vai mēs teiksim, ka mums ir viena alga, kas bija šajā sabiedriskajā apspriešanā, vai arī komisijas slēdzieni tomēr būs pretrunā ar līdzšinējiem ceta sarunu rezultātiem. Paldies! Vēl viens runātājs ir pieteicies. Paldies par man doto iespēju runāt. Man šajā diskusijā ļoti traucē īpaši no komisijas puses tas, ka tā apgalvo, ka daudzi cilvēki, kas neko nesaprot, ir vienkārši izvēlējušies standarta atbildi. Kāda tad ir demokrātija? Kur tad ir demokrātija? Cilvēki šeit ir redzējuši problēmu, piemēram, Vatenfel gadījums, kur ir runa par milzīgiem nodokļu maksātāju līdzekļiem. Cilvēki redz rezultātus, viņi gan nav juristi, un viņi varbūt nespēja to, ko viņi redz juridiski korekti formulēt. Un vai tāpēc jūs viņiem tā kā parakstāt jau gatavu spriedumu? Tāpēc, manuprāt, tas ir fundamentāls demokrātijas pārkāpums, jo šeit tiek teikts, jā, viņa nemaz nav nopietni ņēmami, viņa parakstīja jau gatavu viedokli. Tālāk par saturu. Šis iepriekš sagatavotais viedoklis nav gluži bez satura, un es gribētu norādīt uz diviem aspektiem. Es no viena augstu stāvoša vācu politiķa dzirdēju, ka šis ISDS nepārāk atšķiras no mūsu normālajām procedūrām Vācijas tiesu sistēmā, bet tā tas nav par ISDS, ir runa sagaidi, ISDS gadījumā runa par sagaidīto un negūto peļņu, kamēr uh, Eiropas tiesā ir runa par zaudējumu atlīdzināšanu, un šī nelielā atšķirība var radīt miljārdu starpības. Un tas ir tas, ko ir sapratusi tauta, bet nav sapratuši daudz mūsu politiķi. Otrs būtiskais punkts ir tāds, ka uh, Daudzi no formulējumiem nav pietiekami precīzi, vismaz no mūsu skatpunkta, ja mēs, piemēram, paraugāmies uz ceta formulējumiem. Tas nozīmē, ka ir iespējamas interpretācijas, un interpretācijas ir ļoti atkarīgas no valdošās tieslietu tradīcijas piemēram, vai tā ir franču tiesu sistēma vai citā. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādētāji. Tagad man šķiet, ka reaģējot uz šo sabiedrisko apspriešanu, komisijas kopsavilkumā ir viena pozitīva iezīme un arī viena negatīva. Pozitīvā iezīme ir tāda, ka, lai arī sabiedriskās apspriešanas rezultāti bija ļoti kritiski, komisija saka, nekāds galīgs lēmums vēl nav pieņemts. Tas ir labi. Taču, kad viņi teica, ka viņi pieņems galīgo lēmumu par ISDS iekļaušanu TTIP, viņi būtībā saka, Viņi paredz, ka TTIP varētu veidoties arī bez ISDS. Tas ir pozitīvais. Tālāk viņa ierosina diskusiju par tā dēvēto reformēto ISDS. Es domāju, ka šī diskusija būs noderīga. Jo ir vajadzīgs kāds uh, šķīrē procedūras mehānisms starptautiskajā tirzniecībā, un es esmu drošs, ka ISDS instruments turpināsies citos tirzniecības nolīgumos, ne tikai cita un TTIP. Tomēr mums ir vajadzīga diskusija par to, kāds ir akceptējamais ISDS eh, formāts eh, starptautiskajā tirzniecībā. Es domāju, pēc šīs diskusijas būs ļoti interesanti lasīt tekstu, ko ierosina mūsu priekšsēdētājs. Tālāk, negatīvais komisijas reakcijā uz sabiedrisko apspriešanu. Viņa mēģina sākt diskusiju par ISDS, ignorējot svarīgu provizorisko jautājumu, proti, kāpēc ISDS vispār ir vajadzīgs TTIP nolīgumā, un mēs nedrīkstam izlikties, ka šādi jautājumi nav. Kāpēc mums ir vajadzīgs ISDS? Komisija mums nespēja sniegt labu atbildi, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs? ja mums pašiem ir attīstīta tieslietu sistēma, kā tas ir Eiropā un ASV, ko komisija par to domā, jo mēs no šī jautājuma nekur neizvairīsimies. Es nedomāju, ka ir iespējams sabiedriska apspriešana par ISDS reformu, nerodot atbildes šo būtisko jautājumu. Visu beidzot, Begīnī kundze. Grācie. Paldies. Gribētu pilnīgi skaidri pajautāt ar tikpat kritiskā balsī jautājot par kā to, kāda nozīme bija šai uzsāktējai apspriedēji uzsākām sabiedrisko apspriedi. Mm, 1400 cilvēku atbildēja, 150 tūkstoši cilvēku atbildēja. Um, daži teica, ka tas ir par daudz, daži par maz, citi teica, ka apspriešanās nav labi izveidota, nav pareizie jautājumi uzdoti. Tāpat kā mm, Vēlēšana kampaņā reizēm ir lietas, kas varbūt varētu būt labākas, bet katrā ziņā ir jāuzskata, ka Eiropas pilsoņi ir runājuši, un tie viņu balss ir jāņem vērā. Lai nebūtu tā, ka mēs par varas smakti par katru cenu cenšamies dabūt cauri to, ko mēs gribam, un ne, neuzklausam Eiropas iedzīvotājus. Tad vairs nav runa par ISDS pielāgošanu. Nepietiks ar tā, ar te tipa pielā, grozīšanu, bet ir jāuzklausa sabiedrību un vienkārši jāizsvītro šie ISDS, jo tie ir cilvēki, kas maksā algu man, jums un arī komitejai, komisijai ar saviem nodokļiem. To nemaksā ieguldītāji. Look, <laughs> you have had a lot of uh, questions and positions. Žanluk, jums ir daudz jautājumu, un tagad ir jums pienācis laiks atbildēt. Mario, paldies. Es izmantošu mazliet savu dzimto valodu, ko es parasti nedaru šajā fórumā, bet man tika uzdot arī jautājumu franču valodā no trim godājumiem deputātiem. Tātad vispirms es domāju, ka šīs debates pierāda Eiropas būves nenovērtējamo cenu, vērtību. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ieguldījumu kompetences aizstāvību savā ziņā uzņēmās Eiropas Savienība, un pat ja ir 1400 divpusēju ieguldījumu nolīgumu ar visādām dalībvalstīm, un visās vairāk nekā 300 ir iekļauts šis ISDS, tie ir ratificēti valstu parlamentos, visās dalībvalstīs, jeb kādā politiskajā spektrā, debatas par ISDS nekad nebija notikušas, un tāpēc ir derīgi, ja mēs tās uzsākam šodien. Jo vairāk mēs spriežam, jo vairāk gaismā iznāk jautājums, vai ir jāreformē ISDS vai ir jāsvītro ISDS un vienkāršojot debates, uzklausot izteiktēji to runas, viss, rezum, rez, viss reducējas tieši uz šo. Ir skaidrs, ka, ja atbildēji būtu jāskan, ir jāsvītro iesdēs, tad jājautā, kāds būs liktenis šiem 1300 nolīgumiem divpusējiem, kuros ir šis ISDS, bet ISDS ir nepārskatām, tur nav nominēti, tur nav minēti tiesību akti, kas to reglamentē, nav nozīmēts šķīrēties nesis, nav paredzēts arī pārsaucības apelācijas mehānisms. Kas tad notiks ar šiem 1300 investīciju nolīgumiem? Un tagad pāriešu uz angļu valodu. Īstais jautājums ir, ko darīt ar ISDS, TTIP līgumos un vispār. Tāpēc es gribētu atgriezties pie jautājuma, kāpēc Vācijas vairāk nekā pirms 50 gadiem izgudrotājas ISTS domstarpību noregulēšanas mehānisms eksistē. Šī mehānisma mērķis Eiropas dalību valstīm līdz šim ir bijis mēģinājums piešķirt iekšējam tirgum Eiropas ieguldītāju aizsardzību, kas būtu pēc iespējas tuvāka pašmāju līmenim šajās dalībvalstīs, kas eksistē dalību investoriem. Un kopumā šīs aizsardzības līmenis ir zemāks. Tāpēc ir grūti panākt līmeņa ekvivalenci. ISDS pastāv tāpēc, ka starptautiskā nolīgumā tā īstenošanai ir vajadzīga strīdu noregulēšanas kārtība vai mehānisms. Tieši tāpēc ISDS arī eksistē. Daudzās juridiskās sistēmās, arī duālajās sistēmās un parāžu tiesību sistēmās, kas ir ASV, Kanādā un apvienotajās karali, apvienotajā karalistē. Tur ir teikts, ka starptautiska nolēm, nolīguma mehānismi nevar tikt īstenoti vietējā tiesā, jo vietējā tiesa ir pilnvarota kompetenta tikai piemērot vietējās tiesību, tiesi, vietējos tiesību aktus. Pretējā gadījumā ir jākonstatē diskriminācija un rezultāts ir tāds, ka līg, nolīgumā iekļautais princips nav īstenojams. Nav runa par ASV kompāniju aizsardzību Eiropā. Tās netiek diskriminētas trešo valstu kompānijas, bet nav vienas un tās pašas garantijas citās trešās valstīs. Mūs uztrauc mūsu ieguldītāja liktenis, kad mēs saņemam rezultātus no saviem uzņēmumiem trešajās valstīs. Mēs gribam, lai tie būtu līdzvērtīgi rezultātiem mūsu valstīs. Tāpēc šim kompānijām ir iespēja izvēlēties vēlamāko jūdu tiesiskās aizsardzības sistēmu, un tās parasti izvēlas ISDS, kas atbilst to mērķiem. Otrakārt, ja mēs skatāmies uz reālo lietas būtību, mums ir nepieciešama izaugsme un darba vietas. Eiropā trūkst ieguldītāji, protams, arī ieguldītāji uz ārpusi ir labi, jo tie rada vērtību ķēdi un izaugsmu un darba vietas Eiropā. Ir jāizsargā un jāievieš ieguldījuma aizsardzības. Īstenošana. Šīs debatas turpinās Eiropā un citur un tas ir, tās ir par to, vai šo domstarpību noregulēšanu starp investoriem un valstīm ir iespējams reformēt, vai to ir parad labāk atcelt. Tas ir leģitīms jautājums par regulēšanu, pārskatāmību, iespēju vērsties vietējā tirgū, tiesā pārsūdzēt jautājumus šie jautājumi ir aktuāli, un mums jāskatās, kādas iespējas ir uzlabot sistēmu. Protams, ka var gadīties, ka atklāsies vēl citi aspekti, tāpēc mēs vēl nevaram sniegt galīgu atbildi, un mums jāstrādā kopā, bet mēs nevaram teikt, mēs negribam ISDS jau tā nekur nedara. Šis mehānisms nekur nedara vai dar tikai ar ASV, bet ne citur. Kāpēc? Ir labi aizsargāt tiesības reglamentēt kopumā vai regulēt situāciju vai tikai ar trešajām valstīm. Tātad mūsu kopīgais mērķis ir tāds, un uz to ir jāskatās, cik tālu mēs runājam par demokrātiju, esam pārstāvniecīgs, ka demokrātija kur ir izpildvara, kur ir lēmējvara, parlaments, un šajam, šim parlamentam ir pēdējais vārds par TTIP, TTIP līgumu, kad tas tiek noslēgts. Ir vai ar domstarpību noregulēšanas mehānismu vai bez tā. Un tad parlaments to var lemt konsultācija nav referendums, ir jāskatās uzmanīgi uz tās rezultātiem. Es savā runāju minēju, ka es neteicu, ka tie, kas ir izteikušies, neko nejēdz, es tikai minēju dažus faktus, un kas attiecas uz Saifī kundzes teikto par sarkano līniju un jautājumu, kas ir jāizskata, ir skaidrs, ka šis jautājums ir jāpadziļ, jāizskata padziļināti. Un mēs nevaram atļauties atstāt tādu iesdēs, kas eksistēja 20. gadsimta otrajā pusē. Mums drīzāk saulaicīgi ir jāpaskatās, vai 21. gadsimtā šis instruments ir jāsvītro vai jāpārveido, lai tas atbilstu laika garam. Tas ir jautājums, uz ko mums ir jāatbild attiecīgi un saulēcīgi, un paldies par uzmanību. Paldies, lūdzu atļaujot arī man vienu piezīmi. Domāju, ka investīcija aizsardzība, un neviens par to nešaubās, ir ļoti svarīgs jautājums bet mums ir jāpavaicā, vai tieši ISDS ir atbilstīgais instruments, ņemot vērā arī Vācijas investīciju aizsardzības līgumu. Šķiet, 59. gadā pirmais tāds tika noslēgts ar Pakistānu. Nu, tur nebija minēts ISDS, tur bija valsts un valsts strīdu šķiršanas mehānisms. Nu, varbūt ko tādu varētu, par to, to varētu palauzīt galdu citās līgumos. Jā, Uh, state state. Ja mēs runājam par divu valstu strīdu šķiršanas mehānismu, jā, tā ir viena no iespējām, nenoliedzami, bet tas varētu novest pie tā, ka iestādes, iestādēm visās dalībvalstīs vajadzētu lēmt, vai ieņemt pozīciju par e, katru individuālu gadījumu atsevišķi. Nu, tas e, noteikti būs e, ļoti piņķerīgi, delikāti, radīs lielu nastu. Ņemot vērā to, ka neviens gadījums nebūs līdzīgs otram un uh, Domāju, ka tas drīzāk ir domāts tieši strīdu šķīrēju tribunāliem, nevis iestādēm. Un šie ISDS tribunāli noteikti varētu būt modernāki un caurskatāmāki, lai varētu visus šos strīdus izskatīt pēc iespējas labāk. Domājot arī par apelācijas sistēmas izveidi, un mums ir jāizvairās no pārpratumiem starp ISDS un dalību valstu tiesām. Nevar to visu jaukt vienā katlā. Un mums nevajadzētu meklēt uh, kaut kādu izdevīgāko līgumu noslēgšanas iespējas, mums tāpat nevajadzētu domāt par to, kur nu, tad būs izdevīgākā tiesa. Paldies! Un varbūt vēl viens jautājums, Žanluk, uh, Emma uzdev jautājumu par to, kas notiks tālāk, kādi ir nākamie paredzētie soļi kad jūs mūs iepazīstināsiet ar eh, nu, jauniem ieteikumiem. Es domāju, ka Mālstrēmas kundze eh, pietiekami pārliecinoši par to runāja. Mums jau ir jāsaprot šīs debats, mēs nevaram turpināt bezgalīgi, un turpmāko mēnešu laikā mēs esam gatavi strādāt konkrētu pozīciju, konkrētus priekšlikumus, un Es uzskatu, ka jāparūpēs, lai līdz nākamā gada vasarai būtu jau izkristalizēta tāda stingra Eiropas Savienības pozīcija, vai tā vēlas turpināt sarunas, vai tā vēlas vest sarunas ar ASV par ISDS. Un Mums ir jāapzinās, eh, kāda ietekme būs šo sarunu iznākumam uz turpmāko līguma eh, attīstības gaitu. Mums ir arī eh, jādomā par valstī iepirkumu. Tas ir uh, Amerikas Savienotajām valstīm ļoti delikāts jautājums, vai būs TTIP bez uh, valsts iepirkuma iespējām vai ar. Uh, Tas viss ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizvērtē. Un jāpadomā arī par ISDS tā vispārīgi, ne tikai par to uh, TTIP kontekstā. Vai ISDS vispār ir iespējams reformēt vai nē? Well, Balsts no zāles, bet diemžēl bez ieslēgt mikrofona. Uh, uh, so, that's a good. Tagad nākamais darba kārtības punkts, tam vairs laika nav atlicis. Tas jāaplūko citu dienu. Nu, nav piecu minūšu laikā nekādas jēgas tam pievērsties. Pie citiem jautājumiem kolēģiem ar nekas nav sakāms. Tagad es tikai pateikšu, kad mēs tiekamies nākamreiz. 23. februārs ir datums. Paldies!